Tutto pronto? Bene, eh, cari colleghi, eh, se volete per favore prendere posto. Possiamo... Kolēģi, eh, varbūt ieņemiet eh, savas vietas, lai mēs varētu sākt eh, savu šī rīta darbu. Mēs jau esam eh, mazliet aizkavējušies. Baidos, eh, ka darba kārtība ir mainījusies. Septītais darba kārtības punkts - ziņojums par novērošanas, vēlēšana novērošanas misijām Kosovā tiks eh, pārcelts uz nākamo pirmdienu sanāksmi Strasbūrā, pēc tam, kad mums būs bijusi iespēja uh, apmainīties ar viedokļiem ar Serbijas premjerministra vietnieku. Ja jūs piekrītat šīm izmaiņām, mēs varētu uh, apstiprināt tās. Man ir vēl daži paziņojumi, pirms mēs uh, vienosimies par darba kārtību. Kā jau jūs zināt, parlamenta plenāra sesijā pirmajā lasījumā tika apstiprināts eh, cilvēku tiesību un demokrātijas instruments. Komisija nosūtījusi parlamentam savu oficiālo nostāju, tas ir decembra dokuments, un eh, mums būs jāsāk otrā lasījuma procedūra. Šī komiteja izvirzījusi divus eh, ziņotājus, Galeru un Lohbīleru. Atbilstoši darba grupai par deleģētajiem aktiem. Ir arī citas komitejas, kas ir atbildīgas par finanšu jautājumiem. Tās jau ir balsojušas par šo dokumentu tā pirmajā lasījumā, Mēs balsosim 26. janvārī, un eh, plenārs sēdes balsojums notiks eh, februāra pirmajā darba sesijā. Un eh, līdz ar to mēs varēsim mm, ātri nokļūt pie procedūras samierināšanas fāzes. Ja vien jums nav kādu iebildumu, Es vēlētos paziņot, ka otrajā lasījumā līdzreferenti ir Galera kungs un Lohbīler kungs, kā jau es teicu, un procedūra ir tāda, kā es to aprakstīju. Šķiet, ka visi ir sapulcējušies, tāpēc mēs varētu pāriet pie balsošanas, vai jūs lūdzu ievietotu savas balsošanas kartes tam paredzētajā vietā, lai varētu notikt elektroniskā balsošana un tad mēs varēsim balsot. Man informē, ka Romacakosa kungs ir lūdzis vārdu, un uh, priekšsēdētājs viņam šo vārdu dod. Paldies, uh, kolēģi, vēlu jums uh, laimīgu jauno gadu, un es lūdzu vārdu, lai izteiktos par tekstu, par kur mēs šodien balsosim, kas ir veltīts Frontex jautājumiem. Jautājums ir par horizontālo grozījumu, par eh, termina nelegāls lietojumu, kad mē, ar kur mēs apzīmējam imigrantus. Tātad nelegālie imigranti un tā dēvētie irregulāri imigranti, kas ir nelikumīgi imigranti. Eh, referente ir ierosinājusi lietot visā tekstā terminu irregulāri, nelikumīgi, taču diskusijās e, par tekstu tika arī norādīts, ka Frontex ir jārūpējas par lielāku efektivitāti un te pašā laikā arī par cilvēktiesību aizstāvību. Es domāju, ka parlamentā, um, jo īpaši šie jautājumi ir svarīgi tautas partijas frakcijai. Priekšsēdētāji man ir jāsaka, ka situācija pie robežām ir bieži saistīta ar šo kritisko fenomenu gan Grieķijā, gan Maltā, gan Spānijā, gan Itālijā. Un bieži vien tam nav nekāda sakara ar to, par ko mēs lemjam savā birojā Briselē. Situācija pie robežām ir daudz briesmīgāka. Tāpēc es vēlētos ierosināt, lai mēs tekstā paturētu šo terminu nelegāls jo ne visu var apzīmēt ar terminu irregular, jeb nelikumīgs. Kompromisa garā eh, mēs eh, vēlētos eh, konstruktīvi norādīt, lai tiktu izmantots arī termins clandestine, kas ir sinonīms vārdam nelikumīgs, bet šī vārda tonis mazliet atšķiras no irregular. Pateicos priekšsēdētāji. Priekšsēdētājs, varbūt mēs varētu jautāt eh, referentē, ko viņa eh, domā par šo eh, Lohbīlers kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Pateicos par šo priekšlikumu, bet es nevaru to pieņemt. Es pieturēšos pie termina regulāri, jeb nelikumīgs. Arī Frontex priekšsēdētājs pats lieto šo terminu ir regulāri, tāpēc es nedomāju, ka mums vajadzētu radīt uh, sajukumu. Paldies, eh, Tanaka kungs. Paldies, eh, priekšsēdētāji. Kaut arī es atbalstu cilvēktiesību aizsardzības, neuzskatu, ka imigrācija pieder pie cilvēktiesībām, ka nav tādu tiesību imigrēt mūsu valstīs. Uh, Un uh, imigrācija pēc uh, definīcijas, ja vien nav kaut kāda atsevišķa gadījuma, ir uh, nelegāls process. Un uh, šis termins uh, clandestīna uh, man liek domāt par uh, noziedzību, par noziedzniekiem, kas slēpjas citās valstīs. Es uzskatu, ka tas nepalīdzēs mūsu darbā, tāpēc es atbalstīšu terminu legal nelegāls. Pēdējais runātājs tagad izteiksies, jo mēs šeit nevaram uh, atļauties novadīt debati. Vēlreiz par terminoloģijas jautājumiem Tanaka kungs. Pats process var būt nelegāls, taču mēs nevaram cilvēkus nosaukt par nelegāliem, un es vēlētos atkārtot Barbaras Lohbīleres teikto, ja Frontex priekšsēdētājs pats lieto terminu ir regulāri, Es nedomāju, ka parlamentam vajadzētu izvēlēties zemākus standartus. Labi, tad eh, ķersimies pie otrā grozījuma, par kuru jūs jau izteicāties, to ierosināja referente, un tajā ir vārds irregulāri. Ja jūs nepiekrītat grozījumam, jūs varat balsot pret to. Ja referente nepiekrīt šīm izmaiņām, tad eh, jūs, protams, varat balsot atbilstoši jūs paustajai nostājai, bet mēs nevaram grozīt dokumentu, ja referenta nepiekrīt šim grozījumam. Es domāju, ka tagad mēs varētu ķersties pie balsošanas. Un balsošanas pamatā ir otrais kompromisa grozījums, kas sastāv no divām daļām. Pirmā daļa, kas par, kas pret, kas atturas, pieņemts. Otrā daļa, kas par, kas pret, kas atturas, pieņemts. Piektais grozījums. Tas ir mutiskas grozījums, kas par, kas pret, atturas pieņemts. Sastais grozījums, kas par, kas pret, kas atturas pieņemts. 37. grozījums, kas par, kas pret, atturas, noraidīts. 38. grozījums. Ar mutisko grozījumu te ir divas daļas. Pirmā daļa, kas par, kas pret, kas atturas, pieņemts. Otrā daļa, kas par, kas pret, atturas, pieņemts. 39. grozījums, kas par, kas pret, atturas, pieņemts. 7. grozījums, divas daļas, pirmā daļa, kas par, kas pret, atturas, šķiet īsti nevarēja saprast, tāpēc balsosim elektroniski. Tā ir septītā grozījuma pirmā daļa. Balsojums ir sācies. Balsojums ir beidzies. Tas ir noraidīts 22 balsis pret 19 par. Otrā daļa, kas par, kas pret, kas atturas, arī noraidīts. Kompromisa grozījums 3, 2 daļas, pirmā daļa, kas par, kas pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa, kas par, kas pret, atturas. Es domāju, ka šis grozījums tika noraidīts, taču mums būs jābalso elektroniski. Tā ir otrā daļa kompromisa grozījumam. Trīs balsojums ir sācies. Balsojums ir beidzies. Grozījums ir pieņemts, 24 balsis pār, 19 pret. Nākamais grozījums 41, kas par, kas pret, atturas, pieņemts. 42. grozījums, kas par, kas pret, atturas, pieņemts. Kompromisa grozījums numur 4 par, pret, atturas, pieņemts. Tagad desmitais grozījums, kas par, kas pret, atturas, nav skaidrs, balsosim elektroniski, par desmito grozījumu balsojums ir sācies. Balsojums ir beidzies. 24 balsis pret, 21 par, tātad grozījums noraidīts. 45. grozījums ir mutiska grozījuma, kas par Jā, Komatsakas kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Runājot par šo mutisko grozījumu, ir priekšlikums attiecībā uz 45. grozījumu. Tekstā ir runa par jūrniecības noteikumiem, jūrniecības tiesību noteikumiem, maritime provisions. Uh, To tad vajadzētu svītrot, un viss pārējais varētu palikt tekstā. Tad, tad eh, to vajadzētu aizstāt ar vispārīgāku terminu. Paldies! Un tas ir mutiskais grozījums. Tagad varam balsot par to. 45. grozījums ir mutisko grozījumu, kas pār, kas pret, atturas, pieņemts. Un 46. grozījums, kas pār, kas pret, atturas, pieņemts. 47, kas par, kas pret, atturas, noraidīts. 49. grozījums, kas par, kas pret, atturas, pieņemts. Mutiskais grozījums eh, numur 11, divas daļas, pirmā daļa, kas par, kas pret, kas atturas, pieņemts pieņemts. Otrā daļa, kas par, kas pret, kas atturas, noraidīts. Manuprāt, ir noraidīts šis grozījums, tātad, ja neviens neiebilst, mēs eh, varētu balsot elektroniski. Tātad 11. Eh, grozījuma, 11. mutiskā grozījuma otrā daļa. Vai ik viens ir nobalsojis? 26 pret, 19 pār, tātad grozījums noraidīts. Mutiskais grozījums 51, kas pār, kas pret, kas atturas, pieņemts. 52. ir uh, atsaukts, 53. kas par, kas pret, kas atturas, pieņemts. 54. kas par, kas pret, atturas, noraidīts. 56, kas par, kas pret, kas atturas, pieņemts. 55, kas par, kas pret, atturas, šķiet, ka ir pieņemts šis grozījums. 57. grozījums. Te ir arī mutisks grozījums, ko Matsākos kungs mums par to pastāstīs priekšsēdētāja. Uz šo grozījumu attiecas jau tas, ko mēs teicām par 45. grozījumu, un tas tika pieņemts. Tātad te runa par terminu jurisdiction, jeb jurisdikcija. Es ierosinu to pašu, ko es ierosināju attiecībā uz iepriekšējo grozījumu, un tas tika pieņemts. Jā, priekšsēdētājs saka, ka nav skaidrības ar tulkojumu. bet uh, argumentācija ir līdzīga kā 45. grozījuma gadījumā. Tātad 57. grozījums ir mutisko grozījumu, kas par, kas pret, kas atturas pieņemts. Kompromisa grozījums numur 5, kas par, kas pret, atturas, noraidīts. 12. grozījums ir mutisko grozījumu. Kas par? Kas pret? Atturas? Pieņemts. 58. grozījums. Mēs balsosim par to, tātad kas pār, kas pret, kas atturas, norādīts. 13. sastāv no divām daļām. Pirmā daļa, kas pār, kas pret, kas atturas, norādīts. Otrā daļa šķiet, ka kāds ir vēlējies elektronisku pārbaudi pār 13. grozījumu pirmo daļu. Balsojums ir sācies. Vai visi ir nobalsojuši? Tad balsojums ir beidzies. 25 pār 20 pret pieņemts. Otrā daļa, kas par? Kas pret? Atturas pieņemts. 14. grozījums, kas par? Kas pret? atturas, pieņemts. 59. grozījums, kas par, kas pret, atturas, pieņemts. Kompromisa grozījums numur 6, kas par, kas pret, atturas, pieņemts. Tagad 61. grozījums, kas par, kas pret, šķiet, ka vajadzēs pārbaudīt elektroniski. 61. grozījums. Šķiet, ka visi ir nobalsojuši, balsojums beidzies. 26 balsis pret, 21 pār noraidīts. 16. grozījums ir mutisko grozījumu. Kamucakis kungs. Paldies priekšsēdētāji. Jā, es piesakos par šo runāt pēdējo reizi. Šajā punktā ir norāde uz referentes grozījumu, un tur ir runa ņemot vērā, īpaši ņemot vērā katra ikviena tiesības dzīvot noteiktā valstī, un te ir runa par katru individu tiesībām brīvi izvēlēties valsti, kurā dzīvot, un uh, ir norāda uz starptautisko tiesību ievērošanu. Uh, Mēs varētu pieņemt Lohbilāras kundzes e, priekšlikuma pirmo daļu, kur ir runa par ikviena tiesībām dzīvot jebkurā valstī, bet viņas e, ierosinājumu otro daļu mēs nevaram pieņemt. Vai Lohbilāra kundze tam piekrīt? Ja jā, tad mēs varētu arī balsot par šo grozījumu. Labi, Lohbilāras kundzei vārds. Paldies, jā, es piekrītu Komatsakisa kunga priekšlikumam. Labi, referente ir eh, pieņēmusi jūsu priekšlikumu, varam balsot, bet vēl viena lieta. Tad, tad eh, bija runa par terminu ir regulāri, vai tas uz šo punktu neatiecas? Kad jūs sakāt otrā daļa, varbūt es te kaut ko neesmu sapratis, bet no kā īsti sastāv šī otrā daļa? Paldies! Uh, ne tikai jūs te kaut ko neesat sapratis, bet arī es, jo es runāju par Lohbīlēras kundzes grozījumu. Mm, tātad šeit ir divi priekšlikumi. Uh, pirmā daļa tiek uh, akceptēta, tad jau otrā daļa tiek svītrota. Tātad otro daļu jūs priekšlikumam mēs varētu svītrot, un tad visi būtu viensprātis. Kāda tad ir šī otrā daļa, vai jūs to varētu nolasīt? Eh, tas ir referents papildinājums. Viņa saka, ņemot vērā ikviena tiesības eh, izvēlēties savu valsti un dzīvot savā valstī, mēs to varētu akceptēt, bet mēs nepieņemam otro daļu, kur norādīts, ka, ka uh, par, par starptautisko tiesību piemērošanas principiem. Labi, ja referente tam piekrīt, un šķiet, ka referente tam ir piekritusi, tad eh, mēs balsosim paturot šo informāciju prātā. Kas pār 16. grozījumu? Kas pret, kas atturas, pieņemts. Kompromisa grozījums 7. Kas par? Kas pret, atturas, pieņemts. 18. grozījums, kas par, kas pret, atturas, pieņemts. 64. grozījums, kas par, kas pret, nav īstas skaidrības, balsosim elektroniski. Pār 64. grozījumu balsojums ir sācies. Vai visi ir nobalsojuši? Balsojums beidzies. 27 pār, 21 pret, pieņemts. Balsosim par 19. grozījumu, tam ir divas daļas. Pirmā daļa, kas par, kas pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa, kas par, kas pret, atturas, noraidīts. Labi, uh, ir pieprasīta elektroniskā balsošana par 19. grozījumu otro daļu. Balsojums ir sācies. Pietrūks divu balsu. Balsojums ir beidzies. 25 pret, 22 pār, noraidīts. 8. kompromisa grozījums, kas par, pret, atturas, pieņemts. 21. grozījums, trīs daļas, eh, kas par pirmo daļu pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa, kas par, kas pret, atturas. Šķiet, ka noraidīts. Trešā daļa, kas par, kas pret, atturas, pieņemts. 22. kas par, kas pret, atturas, noraidīts. Kompromiss grozījums par, mm, kompromiss grozījums numur viens, kas par, pret, atturas, pieņemts. 25. grozījums, kas par, kas pret, atturas, norādīts. 26. kas par, kas pret, atturas, nav skaidrs. Tātad balsosim elektroniski par 28. grozījumu. Balsojums ir sācies. Balsojums ir beidzies. 25 pār 19 pret pieņemts. Otrais grozījums, kas par? Mirklīt, saka priekšsēdētājs Komatsakis kungs. Priekšsēdētāji, es eh, neturēju savu solījumu, ka izteikšos pēdējo reizi, bet eh, šeit ir problēma. Uh, mm, balsošanas sarakstā mm, attiecībā uz šo otro punktu. Jā. Atbilstoši jūsu sniegtajai informācijai, jā, te ir kļūda, kas ir jālabo tautas part, attiecībā uz tautas partiju. Balsosim par otro grozījumu, kas par, kas pret, atturas, Noraidīts 27. Nē, elektroniskā pārbaude par otro grozījumu. Balsojums ir sācies. Balsojums ir noslēdzies. Divdesmit seši pār, divdesmit divi pret, pieņemts. Divdesmit septītais grozījums Kas par? Kas pret? Šķiet, ka nav skaidrības. Balsosim elektroniski. Par 27. grozījumu balsojums ir sācies. Balsojums ir noslēdzies. 29 pret, 19 pār, noraidīts. 28. kas par, kas pret, atturas Es domāju, ka pieņemts 29. kas par, kas pret, atturas, nav skaidrības. Balsosim elektroniski par 29. grozījumu, balsojums ir sācies. 29. grozījums. Balsojums ir beidzies. 27 pār, 22 pret pieņemts. 30. grozījums ar mutisko grozījumu, kas par, kas pret, atturas, pieņemts. 32. grozījums divas daļas, pirmā daļa, kas par, kas pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa, kas par, kas pret, atturas. Es domāju, ka noraidīts, saka priekšsēdētājs bet balsosim elektroniski pār 32. grozījuma otro daļu. Balsojums sācies. Vai visi nobalsojuši? Balsojums beidzies. 26 pret 23 pret. Pieņemts. 34. divās daļās. Pirmā daļa kas par, kas pret. Atturas. Pieņemts. Otrā daļa kas par, kas pret atturas noraidīts. 35. grozījums, kas par, kas pret, atturas pieņemts. Elektroniska balsošana par šo grozīto priekšlikumu. Balsojums ir sācies. Šķiet, ka viens klātesošais nav nobalsojis. Balsojums ir beidzies. 43 pār, 5 pret, neviens neatturas. Apsveiksim referenti. Rezolūcija līdz ar to ir pieņemta. Procedere alla. Un tagad mēs varētu tālāk strādāt saskaņā ar mūsu darba kārtību, un mēs varētu apspriest Eiropas parlamenta un padomas eh, priekšlikumu regulai, ar ko Pakistānai ievieš ārkārtas autonomās tirzniecības preferences. Mums ir jāraksta atzinums, un ziņotājs referenčajā jautājumā ir Kristiāns Danprēdes. Uzreiz gribētu dot vārdu referenta kungam. Prēde kungs, lūdzu. Mulțumesc mult, domnule președinte. Paldies, priekšsēdētāji. Es pagaidīšu dažas minūtes, līdz iestāsies klusums zālē. Ah, onorevole Mauro. Prego. Semplicemente non ha funzionato, ho votato sì. Ah, nell'ultima... Voto finale ho ah, votato vot... sì. Es balsoju pozitīvi par. Tātad pēdējais balsojums no manas puses bija balsojums par. Lūdzu, atzīmējiet šo Bene. Eh, tas bija par iepriekšējo balsojumu, tad papildinājums no deputāta puses. <laughs> Es redzu, ka mūsu rinds paliek retāks. Es domāju, ka tagad varētu dot vārdu tiešām Kristianam Tanprēdes kungam, referentam par nākamo jautājumu. Paldies, priekšsēdētāji! Šis e, priekšlikums regulai, ko izstrādājusi ir komisija. Šajā priekšlikumā ir runa par tirdzniecības preferenču attiecināšanu nu, uz Pakistānu. Tātad ir 75 preces, 75 nosaukumi, kas ir interesanti šai ziņā. Mēs runājam pārsvarā par tekstilizstrādājumiem. Un e, citām precēm. Tātad attiecībā uz šiem produkcijas veidiem ir domāts attiecināt preferences. Tāds ir priešlikuma galvenais saturs. Priekšstādātais, tas ir runātājs mm, pārtrauc runāšanu, jo zālē valda mm, diezgan skaļa runāšana. Bet, un tagad turpina. Tātad mēs mm, esam atbrīvojuši daudz preces no nodokļu izņemot etanolu, uz kura tieksies kvotas likme. Tad mērķis šim atbalstam ir palīdzēt atkopties Pakistānai, jo pagājušā gada vasarā ir bijuši ļoti lieli plūdi, kas ir izpostījuši plašas teritorijas, un tāpēc ir nepieciešams atbalstīt Pakistānu, sniegt šādu um, atbalstu, lai šī valsts varētu attīstīties galvenokārt ilgtermiņā. Un Lisabonas līguma teksts martā, līdz ar tā mm, spēkā stāšanos, ir iespējams kombinēt šo humanitāro palīdzību un sniegt arī konkrētu atbalstu ilgspējīgai attīstībai. Un šeit es gribētu pasvītrot divas lietas, kas komisijas priekšlikumā man šķiet problemātiskas, un es arī par šīm lietām runāju grozīmā, ko esmu ierosinājis. Vispirms, lai arī šīs preferences tiek sniegts uz trīs gada periodu, parastajā gadījumā komisija ierosinot šo priekšlikumu nav veikusi pilnīgi ietekmes novērtējumu. Un tāpēc es gribētu ierobežot šo tirzniecības preferenču laiku uz diviem gadiem ar iespēju paplašināt šo preferenču ilgumu par vēl vienu gadu, tad, kad komisija būs veikusi pilnu ietekmes novērtējumu. Un no Ofit komitejas puses mums tiešām interesanti būtu izvērtēt patiesu ietekmi, ko izraisa šāda veida pasākumu, kā tas ietekmē iedzīvotāju dzīvi. Mūs interesē konkrētais rezultāts, kādā veidā tas ietekmēs arī finansiālo situāciju Pakistānā. Ir tīpaši ņemot vērā to, ka Pakistāna starptautiskā nolīgumā ir apņēmusies uzlabot savu finansiālo situāciju. Tātad es, mans priekšlikums ir divi gadi, tad pierosim divus gadus, un pēc tam pēc diviem gadiem parlaments varētu atbalstīt šo preferenču pagarināšanu vēl uz vienu gadu. Tad mans priekšlikums, mans grozījums ir vēlreiz ierobežot šo preferenču periodu līdz diviem gadiem ar iespēju pagarināt. Uh, bet tagad otrais. Mums ir uh, noteikti jāvērš uzmanību uz uh, cilvēktiesībām. Un es uzskatu, ka. Ja Pakistānā gadījumā pasliktināsies situācija cilvēktiesību jomā, tad tas būtu arī iemesls, kā mēs varētu mm, apturēt preferenču sniegšanu. Un vēl es gribēju jums atgādināt par termiņu. 18. janvārs ir termiņš šim priekšlikumam. Paldies! Es atvainojos, saka priekšsēdētājs. Bet eh, šķiet, man nešķiet pieņemam šī situācija, kad eh, zālē ir tik trokšņaina situācija. Lūdzu, esat disciplināti, Gomeša kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Também ao colega eh, Dan Preda por, pela Paldies! Es vēlētos pateikties eh, Predes kungam. Es vēlētos pateikties par to, ka viņš ir uzsācis šis debats. Un es vēlētos pateikties arī par paskaidrojumu grozījumam. Es uzskatu, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs vēlreiz uzsvērtu un pasveitrotu cilvēktiesību jautājumu šajā aspektā, lai tas arī tiktu uh, ielikts šajā nolīgumā. Protams, ka mums ir jāpalīdz Pakistānai, mums ir jāpalīdz Pakistānas varas iestādēm viņu darbā, un es uzskatu, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai šis nolīgums par autonomās tirzniecības preferencēm tiktu pagarināts. Nākamais eh, runājot par tekstīlijām, tās jau nav mašīnas. Tātad runājot par tekstilu izstrādājumiem, par to arī galvenokārt šajā nolīgumā iet runa. Protams, ka šis nolīgums ietekmēs tekstīliju, tekstīlu rūpniecības darbu, bet jebkurā gadījumā neviens jau neapšauba, ka tekstilu izstrādājumu sektors ir ārkārtīgi svarīgs Pakistānas ekonomiskās attīstības veicināšanā. Protams, ka mēs varam izprast, cik Pakistānā ir svarīgs šis nolīgums. Taču neaizmirsīsim, ka šobrīd lobētāji izvērš plašu sociālo dempingu, un mums vajadzētu spēcīgāk izanalizēt ietekmes seku novērtējumu. Jā, es vēlreiz vēlētos uzsvērt, ka mums ir jārunā gan par cilvēktiesībām, gan arī par darba ņēmēju tiesībām. Un tā Pakistānā ir milzīga problēma. Tā tad eh, dažādi starptautiskā darba tirgū pieņemti noteikumi un normatīvi Pakistānā vienkārši nedarbojas, kaut arī Pakistāna tos ir parakstījusi. No komisijas mums ir jāpieprasa ietekmes seku novērtējums ik pēc diviem gadiem. Un tad redzēsim, kā šis nolīgums būs darbojies un ko mēs varēsim secināt pēc diviem gadiem. Tātad pēc pēdējās informācijas es domāju, ka situācija būs samērā sarežģīta arī PTO, jo arī citām valstīm ir zināms atrunas un būtiski iebildumi pret šāda veida autonomās tirsniecības preferencēm. Uh, jo patiesībā jums ir jāizrāda solidaritāte ne tikai Pakistānai, bet arī citām valstīm. Un ja mēs vēlamies Pakistānai palīdzēt izveidot eh, tādu tekstilu rūpniecību, kas būtu starptautiski ilgtspējīga, tad mums varbūt vajadzētu būt mazliet uzmanīgākiem. Bet es nevēlos runāt tikai un vienīgi negatīvos terminos. Uh, Atcerēsimies, ka jā, ir zināmas bažas saistībā ar komisijas izstrādāto nolīgumu priekšlikumu, un tomēr es uzskatu, ka referents jau to ir iestrādājis savā atzinuma projektā, un arī mana grupa vēlētos izteikt. Paldies, turpina prieksēdētājs. Tātad turpināsim mēs esam eh, atrunājuši arī par laika grafikiem, un 26. janvārī mūsu komiteja balsos par to. Tātad grozījums var iesniegt līdz 18. janvārim pulkstens 12. Un 25. janvārī mūsu komiteja balsos par šo ziņojumu. Runājot par šiem laika termiņiem, kuri tā tad ir samērā strikti, es vēlētos kolēģis pamudināt grozījumus iesniegt angļu valodā. Un tad, tā tad mums ir atzinuma projekts un ir arī grozījuma projekti par uh, Irānu. Referents ir Beldrakungs, Un tagad dodu vārdu Beldera kungam, lūdzu. Dank u wel, meneer de voorzitter. Geachte collega's. Paldies, prieksēdētāja kungs. Es eh, vēlētos pateikties par sadarbību un jūsu konstruktīvo pieeju šā ziņojumu izstrādāšanā. Tas eh, vēlreiz pierāda to, ka mēs vēlamies konstruktīvi paraudzīties uz šo jautājumu, un eh, mums ir jābūt pilnīgai pārliecināt, pārliecinātiem, ka tas, ko mēs apsolam Irānas jauniešiem arī tiks izpildīts. Raugoties uz patreizējo notikumu attīstību starptautiskajā arēnā, diskusijas, kuras uh, Ženēvā šomēnes notika par Irānas kodolprogrammas attīstību. Es uzskatu, ka ir ļoti būtiski, ka mēs šobrīd vismaz no Eiropas parlamenta puses striktos terminos runājam un atklātā valodā runājam par to, ko mēs sagaidām no mūsu attiecībām ar Irānu. Es eh, ārkārtīgi uzmanīgi izlasīju visus iesniegtos grozījumus un uzskatu šos grozījumus par būtiskiem un par šiem grozījumiem es nākšu klajā ar savu veidu kopsavilkumu un secinājumiem pēc īsa laika. Vēlētos uzsvērt vēl un vēlreiz, ka runājot par cilvēktiesībām, es varētu piekrist lielākajai daļai grozījumu. Tas nozīmē, ka patiesībā kompromiss izstrādāt nevajadzēs, grozījumi paliks tādi, kādi tie ir. Tomēr Ir tādas, jā, es saprotu, ka grozījuma iesniegšanas termiņš bija ļoti īss. Un varbūt, ka šās nedēļas beigās mēs varētu visi sanākt kopā un varbūt parunāt par to, kā vienoties par kompromisiem un apvienot visas bāžas un idejas kopā. Godātie kolēģi, godātais priekšsēdētāji kungs! Iespējams, ka es varētu pavisam ātri iziet cauri tiem punktiem un par to, kādus grozījumus es uzskatu par visbūtiskākajiem, jo patiesībā šobrīd mēs varam tiem vienkārši iziet cauri. Protams, ka es ārkārtīgi uzmanīgi esmu izvērtējis jūsu grozījumus Un, protams, ka grozījuma galvenais nolūks ir palīdzēt izveidot sakarīgu un saprotamu ziņojumu. Vispirms, sākotnējais teksts, manuprāt, 32. un 34. par D apsvērumu ir vairāki labi grozījumi, un tomēr Šeit es griežos pie Gomešas kundzes. Es domāju, ka es varētu nosaukt viņu vārdā, jo viņa ir iesniegusi ārkārtīgi labu grozījumu, un es vēlētos ar Gomešas kundzi par to apspriesties. E grozījums 45. palīdzēs te uzrabot F grozījums. Es mēģināšu, vēlreiz uzsver mēģināšu vienoties par kompromisu grozījumu. Es e, griežos pie ēnu referentiem un e, lūdzu, varbūt mēģināsim līdz plenārsēdē nākamā nedēļa vienoties par grozī, kompromisu grozījumiem. 52. un 53. un F un G. Mums eh, vajadzētu vēlreiz eh, vienoties par to un padomāt, kādu tekstu redakciju piemērot F un G apsvērumiem. Runājot par Turcijas nostājas nosodījumu, tātad Turcija ir nosodījusi Eiropas Savienības pret Irānu piemēroto politiku, es vēlētos sagatavot kompromisu grozījumu. Tagad eh, pie konkrētajiem pantiem par pirmo punktu. 76. manuprāt, būtu labs par otro pantu, 81. varētu uzlabot trešais, paliek kā tas ir, ceturtais punkts 101 ir labi, 5 paliek kā tas ir, 6 neviens e, grozējums nav iesniegts par 7. Es um, mēģināšu sagatavot kompromisu 130 un 135 par 9. 180, 157, 158, tos es varētu atbalstīt. Jo, protams, ka mums ir jāiekļauj pilnīgi visi aspekti. Nu, nav nemaz tik viegli panākt kompromisu vai izveidot kompromisu grozījumu. Patiesībā ir vairāki trīs šajā gadījumā vienādi iesniegtie grozījumi, un tas jau kompromisu padara par grūtu. Līdz ar to, ja jūs uzskatiet, ka tas ir labs grozījums, tad nav jāizveido kompromiss. Par desmito punktu tas paliek kā tas ir un 164. otrajai daļai, bet tas, protams, sasaucās ar to, ko es jau teicu. 11. punkts. Varu piekrist 166. un 8. grozījumiem par 12. punktu. Šeit būtu jāpiebilst, ka 172. līdz 174. 13 un 14. 181. to es varētu atbalstīt, ir vesela virkni kompromisu, kuri būs saistīti ar šo grozējumu. 15. punkts. Es mēģināšu izveidot kompromisa tekstu un darīt jums to zināmu. Un 193. līdz 197. būs saistīti ar 15. punktu. 16. punkts 108. līdz 109. punktiem 17. kompromiss jau būs pār par 200 par 18. punktu. Es nezinu, kā mēs varēsim panākt kompromisu par 19. punktu. 204, 242, 244. 21. paliekā, tas ir par 22. Šeit atkal runiet par Turciju, līdz ar to atkal ir problēmas problēmas. 23. es, es nezinu, kā mēs tur panāksim kompromisu, kaut arī šeit patiesībā ir interešu pārklāšanās ar 298. kompromisu, kas, manuprāt, ir samērā sakarīgs. Uh, Un runājot par nāves sodu, tad visa veida grozījums varētu apvienot vienā, grozī, vienā kompromisa grozījumā. Un, kā jau es teicu, es tikšos ar ēnu referentiem, lai to visu tā apkopot un noslīpētu. Un visbeidzot, es neteicos slēpt to, ka, to faktu, ka runājot par uh, 101, 4, 5, 6, 30, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 90, 91, 92, 93, 94, 110. Runājot par šiem grozījumiem, vismaz manā valstī runājot par nāves sodu, uh, mēs iestājāmies par Rāmei, par šo sievieti, kura patiesība, kurai ir nīderlandiski izcēlesme. 188, 193, 194, 177, 183, 185, 186, 200, 201, 202, 3, 4, 213, 215, 219. Tas ir saistīts ar jautājumiem 283, 284, 289 un 301. Es ceru, ka jums tagad ir nedaudz skaidrāks par to, kas notiek ar šo ziņojumu. Es esmu daudz par to domājis, un ja tiešām kāds jūtās ārkārtīgi apbižots, tad dariet man to zināmu. Jo tas ir darbs, pie kura mēs visi strādājam, un arī rezultātam būtu jābūt daudz maz apmierinošam visiem. Balsosim mēs pirmajā plenārsēdē februārī, līdz ar to laiks mums vēl ir. Tas, kas man izraisa lielākās bažas un kas faktiski lietu vēl vairāk sarežģīja, ir tas, ka zināmas politiskās grupas uh, ir iesniegušas divus pilnīgi konfliktējus un pretrunīgus grozījumus, un kā tad mēs varam vienoties par viņu politiskās krāsas viedokli. Es uzskatu, ka galvenais mums ir jāmēģina izstrādāt labu atziņojumu projektu labā sadarbības gaisotnē. Un tagad es uzklausīšu jūs teikto, mums vēl ir pāris nedēļas pie šā ziņojuma izstrādes, un tagad dod vārdu jums. Paldies, Belder kungs. Muniča kungs. Kundze. Gracias, eh, prezidente. Paldies, priekšsēdētāji. Šeit ir ziņojums ar 300 grozījumiem. Belderkungs tikko kā mums klāstīja šo grozījumu būtību. Gribu atzīmēt, ka ir ļoti daudz šie grozījumi, tāpēc, ka ir ļoti daudz vietas, kur mēs nepiekrītam. Nu, no otras puses ir grozījumi arī tādi, kas ir identiski būtībā par vienu un to pašu, un tad ir tādi, kur ir klais pretruns, pilnīgi pretrunīgi grozījumi. Es uzskatu, ka Belderkungam vajadzētu padomāt par sākotnējo tekstu, par ziņojumu tekstu, ko viņš ir rakstījis. Vajadzētu padomāt, kāpēc ir tik daudz grozījumu. Es esmu pateicīga arī par uh, kompromisu priekšlikumiem no ziņotāja puses, bet ļoti žēl, ka nav bijušas atsevišķas sanāksmes ar ēnu referentiem, tīpaši ņemot vērā, ka šī situācija ir ārkārtīgi delikāta. Uh, šeit ir ļoti daudz aspekti šīm attiecībām. Mums ir ne tikai attiecības ar Eiropas Savienību, bet vēl mums ir ANO, tad vēl ir tāda divpusējā starptautiskās attiecības, vēl ir cilvēktiesības, stabilitāte, attiecības ar Afganistānu Šeit ir ļoti daudz šie papildu aspekti, un tāpēc es teikšu, ka e, šis ziņojums ir tāds, kur ir nepieciešams ļoti plašs konsens, ņemot vērā visus šos aspektus. Arī es esmu atsūtījis dažus komentārus, arī priekšlikumus iespējamiem kompromisiem. Es tagad e, centīšos īsumā izklāstīt savu priekšlikumu būtību. Es, e, man ir priekšlikums par F apsvērumu daļas punktu. Vispirms mēs nevaram piekrist formulējumam šeit. Tas ir pārāk spēcīgs. E, šeit Irāna ir pieminēta kā drauds starptautiskai stabilitātei attiecīgā Persijas līča reģiona. Tāpēc 49. grozījums, kā arī divi citi par to pašu grozījumu, ko piedāvājušas citas grupas, uzlabo šo F apsvērumu daļas punktu un tā formulējumu. E, šeit mēs savos grozījumos pasvītrojam to, ka attiecības starp Irānu un uh, attiecīgām dažām, dažām kaimiņu valstīm varētu destabilizēt situāciju reģionā. Mēs negribam, lai formulējums būtu agresīvs. Šeit ir agresīvā retorika pieminēta vajadzētu padomāt, vai būtu pareizi tik stingri formulēti, jo šeit ir arī citas valsts, Izraela un tā tālāk. Mums vajadzētu padomāt tātad par formulējumu, tīpaši pasvītrojot atsevišķas attiecības, tātad Irāna un atsevišķas kaimiņu valstis. Par trešo pantu vai punktu drīzāk. Šeit um, vajadzētu pasvītrot IT sistēmas un komunikāciju principus Irānā. Vajadzētu runāt par mēdījiem, par laikrakstiem, piemēram, Guardian un Elpais šie laikraksti vairs netiek saņemti oficiāli šai valstī. Par 17. punktu vajadzētu atsaukties uz dialogu, uz dažādām sarunām, kas jau ir bijušas ar Irānu, bet vajadzētu arī plašāk pieminēt, pieminēt Ženēvas sarunas, arī sarunas 5 plus 1 formātā un arī citi pasākumi, kas mums būs zinām līdz 20. janvārim. Nevajadzētu runāt tikai par kodoprogrammu, vajadzētu arī pasvītrot vairāk cilvēktiesības un citus aspektus attiecībās ar Irānu. Mums ir attiecības arī reģionālās drošības nodrošināšanā, arī tirzniecības politikas ziņā. Tāpēc attiecīgais paragrāfs būtu jāpaplašina un jāiekļauj arī citi aspekti mūsu attiecībās. Tad 7. kompromiss un 20. punkts. Šeit mans komentārs ir šāds. Nebūtu pareizi, manuprāt, pretstatīt Irānas vadītāju vēlmi eh, apdraudēt Izraelu. Dažādas deklarācijas, ko teicis ir Ahmadinžana kungs, Varbūt tas um, nav tas viedoklis, ko pauž visa Irānas valdība. Mums ir skaidri jāpasaka, kas dara ko un kas ko pauž Irānā. noteikti ir jāraksta, lai būtu iespējams tālākais dialogs. Nevajadzētu slēgt durvis dialogam ar kaut kādiem konkrētiem paziņojumiem, jo visiem komunikāciju kanāliem ir jābūt atvērtiem. Un šeit ir vesela rinda grozījumi, kas varētu būt pieņemami šai ziņā. Un es arī referentu kungu aicinātu, tomēr norganizēt sanāksmi ar ēnu referentiem, lai mēs šādā formātā varētu panākt kompromisu arī par citiem grozījumiem. Un ja mēs nevarēsim nonākt pie kompromisa ar ēnu referentiem, tad mums vajadzēs balsot atsevišķi par katru grozījumu. Labi, paldies. Molnīts kungs. Logvilēra kundze, atvainojos. Jūs esat priekšsēdētāja delegācija attiecībām ar Irāku. Paldies! Priekšsēdētāji, es eh, vēlētos eh, padalīties savās domās par diskusiju attiecībā uz Belderkungu ziņojumu šeit afetā. Mums vajadzētu būt eh, trim principiem - iekšlietām, demokrātiskajiem notikumiem un arī ekonomiskajai attīstībai. Tāpat arī jāņem vērā Irānas loma reģionā. Uh, Un e, šie jautājumi ir e, dziļi jāizskata, pamatojoties uz tā saucamo double track e, politiku. Un ir jāmēģina signalizēt arī Eiropas Savienības gatavību sarunām. Pagājušajā sanāksmē neizdevās eh, tuvināties šīm prasībām. Tagad mums ir ap 300 grozījumiem, un, eh, protams, ka tas ir eh, sīzifa darbs, taču šie grozījumi nav virspusīgi, nav polēmiski, tie ir ļoti konkrēti, specifiski. Tie ir saistīti ar jomām, kur Eiropas Savienība var sadarboties ar citiem daudzpusējiem fórumiem. Un, uh, piemēram, mana grupa, zaļo grupa, ir ļoti cieši sadarbojusies ar sociāldemokrātiem. Darbs ir noticis ļoti disciplinēti un savstarpējas palīdzības gaisotnē. Aizvakar mēs tikām iepazīstināti ar kompromisa grozījumiem, kas ir 34, un uh, ir vesels saraksts. Uh, kas man vēl ir jāuzskata, bet, eh, cik es saprotu no šiem kompromisa grozījumiem, gandrīz visi tie ir būtiski grozījumi, kas ir saistīti ar Irānas eh, lomu reģionā. Un mums ir eh, ne tikai vajadzīgs vairāk laika, bet mums ir arī jādiskutē vienam ar otru par šiem jautājumiem. Uh, Tas jau tika ierosināts, jā, mums ir jārunā bilaterāli par atsevišķiem punktiem, bet ir vajadzīgs laiks, laba sagatavošanās, jo šīs eh, ziņojums eh, kalpos par eh, pamatu turpmākajai parlamentu politikai attiecībā uz Irānu. Paldies! Pējankungs. Paldies, priekšsēdētāji, dārgie kolēģi un Belderkungs. E, tiešām ļoti liels e, daudzums ar grozījumiem. Tas nozīmē, ka mums ir ļoti stingrs viedokli šai ziņa e, arī attiecības ar Irānu mums ir svarīgs jautājums, un tā kā šis jautājums ir tik ļoti svarīgs, es gribētu jums atgādināt par to, ka šim rajonam arī tuvākajā apkaimē ir ļoti liela ģeopolitiskā ietekme, tā ietekmē tiešā veidā Eiropas Savienību. Un tāpēc arī ir nepieciešams precizēt šo ziņojumu, ir nepieciešams eh, tieši pārsvītrot to, ka šis eh, reģions mūs interesē, tāpēc mēs arī gribam dot savu ieguldījumu, lai situāciju sakārtotu. Un šeit ir vairāk formulējumi, par kur mēs runājam un kurus es gribētu komentēt. Mums ir jāvērš uzmanību sekojošo. Jūs, eh, ja jūs rakstīsiet tā kā jūs rakstat, tad šeit ir noteikti riski jo mums ir nepieciešams balst, paust um, atbalstu mm, vienbalsīgi, jo šim ziņojumam ir jābūt ar politisku nozīmu un arī jāsniedz signāls no parlamenta puses tādu, kādu to sagaida visi pārējie. Uh, tāpēc es gribētu atgriezties pie ēnu referentes teiktā, ka ir nepieciešams tikties ar ēnu referentiem, ir jācenšas panākt kopsaucēju, kas būtu pieņemams visa, vajadzētu pēc tam eh, tātad eh, kolektīvi apspriest tās lietas, kur mums ir pretruns, un tas ir jūsu atbildības lokā, referenta kungs. Vēl ļoti ātri es gribētu teikt par grozījumiem, tātad jums jūs jau um, indicējāt tos grozījumus, kas ir, ir īpaši sarežģīti. Vispirms vajadzētu sakārtot uh, visus tos um, formulējumus, kas uh, varētu priecēt Irānas fundamentālistus. Ir jābūt konstruktīviem, mums ir uh, jācenšas tomēr nesāsināt attiecības starp Irānu un kaimiņu valstīm, kas ir musulmaņu valstis. Mēs negribam šeit neko asu rakstīt, par to ir nopietni padom, jāpadomā. Un attiecīgi grozījumi ir jāraksta tādā veidā, lai tie paustu tieši mūsu nolūku un lai mēs būtu ļoti piesardzīgi mūsu formulējumos. Tad vēl jautājums par kodolu materiālu izmantošanu civilos nolūkos vai militāros nolūkos. Tas, šis jautājums ir jāsaista ar Irānas eh, vadītāju izteikumiem, vēsturi un tā tālāk. Mums ir jāņem vērā visa šo attiecību vēsture. Un joprojām šis jautājums par kodola materiālu izmantošanu tiek pacelts dažādās formās. Es uzskatu, ka jūs nevienmēr respektējiet eh, to filozofiju, kas mums ir svarīga. Jūs runājat par šo divkārto eh, pieeju. Pie. No vienas puses ir sankcijas, un tad ir sēruns. Un jūs savā tekstā pasvītrojot šo pieeju, mēs uzskatām, ka šis teksts nav līdzsvarots, ka ir nepieciešams tomēr vairāk ieskicēt šo pozitīvo eh, perspektīvu. Un ja ne Eiropas Savienība, ne ASV nenosodīs šī režīma darbība, un par to runājas arī Baraks Obama, tad mums varētu būt grūtības integrēt Irānu starptautiskajā sabiedrībā, un attiecīgi jums ir nepieciešams tātad līdzvarot šo tekstu, lai būtu arī sankcija jautājums, kā arī sarunu vešanas perspektīva. Un, lai arī mēs eh, atzīstam tomēr sankciju īstenošanas nepieciešamību, šeit Es gribētu atsaukties uz delegācijas vadītāju teikto, ka šajā ziņojumā ir nepieciešams sniegt tādu niansētāku analīzi, jāņem vērā arī aktuālie notikumi Irānas sabiedrība. Uh, mums ir atsevišķi punkti, kur ir aprakstīta šī situācija. Un tāda analīze mums arī labāk palīdzēs saprast, kā darbosies sankcijas, kā tas ietekmēs politiskās situācijas efektivitāti, kādā veidā šīs sankcijas varētu, teiksim, palīdzēt Irānai pārejas periodā, jo mēs visi gaidam šī pārejas perioda realizēšanos. Ir jābūt skaidrai perspektīvai, tādā veidā mēs sūtīsim signālu civilai sabiedrībai Irānā un manāksim savus mērķus arī. Um, mums ir daudz grozījumu, kā jau es teicu, um, mums ir vairāk dažādu grupu, grozījumi arī no sociālistiem. Es noklausījos jūsu priekšlikumu, jūsu pieju par grozījumiem. Jāsaka, ka nevienmēr jūsu pieeja mums ir pieejama. Uh, no otras puses ir. Es atzīstu, ka jūsu uzdevums ir meklēt šo konsensu, jūs esat atbildīgais par šo jautājumu. Paldies. Gāler kungs, lūdzu. Paldies, eh, priekšsēdētāji. Paldies Bilder kungam par uh, viņa kompromisa priekšlikumiem un arī par viņa izteikumiem par uh, eh, dažādajiem uh, grozījumiem. Arī uh, Es eh, uzskatu, ka mums eh, vajadzētu tikties ar ēnu referentu un eh, mums ir jāizstrādā tāda kopīga, plaša parlamenta pieeja attiecībā uz Irānu. Tas ir politiski svārīgi, un uh, tas ir svarīgi nevien parlamentam, bet arī starptautiskajai sabiedrībai un Eiropas Savienībai kā tādai. Mums ir eh, jārod kopīga nostāja attiecībā uz Irānas režīmu, un eh, es uzskatu, ka ir svarīgi, lai mēs būtu vienoti šī režīmā nostāja attiecībā pret šo režīmu, jo īpaši attiecībā uz tādiem aspektiem kā cilvēktiesības un cilvēku situa cilvēktiesību situācijas izvērtējumu šajā valstī būtiski, lai mēs e, varētu vienoties e, šajā jautājumā. Un runājot par pasākumiem, kas mums būtu jāīsteno attiecībā uz Irānas pilsonisko sabiedrību, attiecībā uz viņu cīņu par lielāku demokrātiju un labākām cilvēktiesībām, es šeit redzu plašu potenciālu kompromisam. Uh, Runājot par eh, kodolu bruņojumu jautājumiem. Eh, arī šeit ir vajadzīga globāla nostāja, iespējams, ka amerikānieši šeit varētu būt nedaudz radikālāki attiecībā uz sankcijām, bet mūsu frakcija ir vienisprātis, ka mēs No Irānas pieprasīsim caurskatāmību, to pašu, ko pieprasa arī starptautiskā enerģētikas kopiena. Un es ceru, ka mēs varēsim vienoties pār tekstu, kas ir pieņemams visiem. Attiecībā uz Irānas novērtējumu un tās lomu reģionā Mēs uzskatām, ka šeit ir dažādas nianses, bet mēs kā tautas partija uzskatām, ka Irāna apdraud reģionu, ne tikai Izrēlu, bet arī citas kaimiņu valstis. Un tas tomēr nenozīmē, ka mums vajadzētu mazināt kontaktus vai dialogu ar Irānu. Gluži pretēji, mums būtu jāizmanto visas iespējas, lai Irānas eh, varai parādītu, kāda rīcības modeļa mums ir pieņemami un kāda nē. Runājot par specifiskāku punktu, proti Turcijas lomas novērtējumu, es eh, nevēlētos uh, Turcijai piedēvēt eh, kaut kādus nevēlams motīvus tās kontaktos ar Irānu, bet eh, mums tomēr vajadzētu turpināt dialogu arī ar Turciju attiecībā uz Irānas jautājumiem, un es ceru, ka arī Turcija spēs būt konstruktīva, un eh, tāpēc es no savas puses nevēlētos šajos kontaktos redzēt kaut, kādus, kaut kādu negatīvismu. Uh, Mums eh, ziņojumā arī ir jānorāda, kā identificēt eh, kopīgās eh, intereses, par to ir izteicies arī Broka kungs un ierosinājis grozījumus, lai Irāna arī konstruktīvi piedalītos Afganistānas attīstībā. Svarīgi ir arī narkotiku apkarošanas joma. Un, uh, izmantojot mūsu kopīgās intereses, mēs varētu sadarboties ar Irānu. Un uh, šis aspekts uh, ziņojumā ir skaidri jānorāda. Es uzskatu, ka mēs kopā ar referentu varēsim izstrādāt labu ziņojumu. Šobrīd mūsu priekšā ir tikai tā pamats, un es uzskatu, ka mm, mēs varēsim to ievērojami papildināt vēl tiekoties ar ēnu referentiem. Paldies! Pateicos eh, Galerkungs. Eh, Šaks kundzei vārds. Paldies priekšsēdētāji. Es arī vēlētos pateikties Belder kungam referentam Daudz jau teicis pateikts, eh, mēs visi vēlamies konstruktīvi turpmāk eh, sadarboties pie Irānas jautājumiem, bet es vēlētos eh, saņemt dažus precizējumus. Kaut arī referents runā manā dzimtajā valodā, un es sapratu situāciju tik ātri, cik vien iespējams, bet tomēr es palaidu dažas lietas garām. Es lūdzu paskaidrojumu par šādiem jautājumiem. Kad referents runāja par kompromisa grozījumiem, viņš šķiet pateica, ka tā kā tika iesniegti daudzi vienādi grozījumi, no tiem uh, gluži nevarētu izveidot kompromisa grozījumu, bet šķiet tas, ka daudzas grupas iz, izveidojušas līdzīgus grozījumus liecina par viņu spēcīgajiem kopīgajiem nodomiem, tāpēc varbūt tomēr tie varētu kalpot par pamatu kompromisam. Otrs mans vispārīgais jautājums ir tāds. Uh, Vai mēs vēlamies izteikties konkrēti par atsevišķiem gadījumiem, vai arī mēs tomēr vēlamies koncentrēties uz mūsu bažām vispārīgāk? Un eh, te jau īpaši runa par atsevišķu gadījumu pieminēšanu attiecībā uz uh, nāves sodiem. Agrākajos ziņojumos eh, jau tika apskatīts, vai mums būtu jāmin konkrēti gadījumi, un es vēlētos saņemt arī referenta viedokli par to. Uh, Es domāju, ka mēs e, visi saprotam, ka konstruktīvas sarunas ar Irānu ir ārkārtīgi svarīgas. E, tāpēc es e, uzskatu, ka arī faktuālu apsvērumu atspoguļojums no parlamenta puses būtu vērtīgs. Daudz kolēģi ir pieminējuši Turciju, šeit pastāv viedokļa atšķirība. Es negribētu, lai kolēģi izmantotu šo ziņojumu, lai paustu attieksmi pret Turciju. Uh, bet drīzāk raudzītos, kā mēs varētu padarīt Turciju par konstruktīvu sadarbības partneri attiecībā uz Irānu. Ir daži gadījumi, kur formulējumu vajadzētu precizēt. Mēs pie tā nonāksim, kad tiksimies ar ēnu referentiem, bet es domāju, ka mums vajadzētu izteikties tik konkrēti, cik vien iespējams arī gadījumos, kad mēs eh, nodalām Irānas iedzīvotājus un Irānijas val, Irānas valdību. Mēs vēlamies panākt uh, Irānas iedzīvotāju atbalstu un atbalstīt Irānas iedzīvotājus uh, cīņā par demokratizāciju un uh, vērsties pret gadījumiem, kas mūsuprāt uh, nav savienojami ar cilvēku tiesībām. Uh, Un es uzskatu, ka mums vajadzētu arī izmantot savas iespējas. Bija ir pieminēti gadījumi, kad dalību valsts uzņēmušas bēgļus no Irānas, un es eh, priecātos, ja grozījumi, kuri runa par šo jautājumu, tiktu atbalstīti. Es arī vēlētos uh, lūgt referentu viedokli par iespēju vērst sankcijas eh, pret atsevišķām personām, kas atbildīgas par vardarbību, ko mēs šeit parlamentā nosodām. Tādi ir mani sākotnējie jautājumi. Es ceru, ka saņemšu precizējums un uh, ceru uz konstruktīvu darbu ar visiem kolēģiem, lai izstrādātu eh, ziņojumu par šiem ārkārtīgi svarīgajiem jautājumiem. Paldies! Paldies. Eh, Lozingas kundzei vārds. Paldies priekšsēdētāji. Paldies Belderkungs. Es eh, nerunāšu tagad par atsevišķiem grozījumiem, bet eh, drīzāk ieskicēšu savas frakcijas pamatnostādnes. Pēdējā viedokļa apmaiņā es jau norādīju Un arī šeit vēlos uzsvērt eh, svarīgo smago politisko un ekonomisko situāciju, kā arī cilvēktiesību situāciju Irānā. Un uh, mana frakcija ir paudusi kritiku par šo ziņojumu, es pati arī, un mēs tam nevaram piekrist. Mēs uh, lūdzam izstrādāt citādāku stratēģiju un politiku no Eiropas Savienības puses attiecībā uz Irānu. Uh, lai nenotiktu turpmāk šīs valsts izolācija un lai tiktu pielikts punkts eh, sankciju politikai. Es nedomāju, ka ar sankciju politiku būs iespējams uzlabot eh, cilvēktiesību situāciju un iedzīvotāju situāciju Irānā. Mēs uh, iestājamies pār no kodolieročiem brīvu zonu tuvajos austrumos un Mēs vēlamies, lai tiktu atsākts politisks dialogs visos līmeņos, lai rastu miermīlīgu un diplomātisku risinājumu Irānijas eh, kodola programmas jautājumos. Es vēlētos vēlreiz uzsvērt, ka sankcijas un attiecību sāsināšana nenovedīs pie miermīlīgiem risinājumiem, bet gan gluži otrādi. Sankcija politika ir eskalācijas politika, un Es vēlos ņemt, lai, lai jūs ņemtu vērā Irākas gadījumus un Irāka, Irākā notikušo. Es arī vēlētos atsaukt atmiņā, ka ANO rezolūcijas pieņemšana veicināja ANO hartas 41. pantā pieņemšanu, kur būtībā tika izslēgtas miermīlīgi risinājuma iespējas. Es arī vēlētos eh, atsaukt atmiņā, ka Irānas papildu protokols eh, vēl nav ratificēts no daudzu valstu puses. Daudzos grozījumos ir runa par uh, Īrānas politikas eh, izolējošo raksturu, un mēs šos grozījumus nevaram atbalstīt. Paldies! Grazie, honorevole Lozing. Paldies! Tanuka kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs, un arī es vēlētos. Uh, sveikt eh, Bastiānu Belderu, kurš ir mans kolēģis. ECR grupa atbalsta viņu ideju par to, ka mums ir jānosod šis bīstamais režīms. Man nav izdevies līdz šim izlasīt visus grozījumus un viņu kompromisus, bet es eh, tiešām atbalstu ideju par to, tā kā es esmu ēnu referents no manas grupas, tad mēs tiekamies ēnu referenta referentu. referentu. Patiesībā šeit parādās, ka ir viedokļa atšķirība ne tikai šajā parlamentā, bet arī starptautiskajā arēnā. Un šobrīd visiem ir skaidrs, ka, piemēram, Obamas labiem nodomu un centieni un tomēr viņa izgāšanās, mēģināt, mēģinot draudzēties ar šo režīmu, nav veicinājis vienotību starptautiskajā arēnā. Un, eh, ja pareizi atceros, tad GOE loceklis ieteica, ka mēs sankcijas pret šo režīmu nevaram nosodīt, un patiesībā šobrīd ir tūkstošiem vietu, kurā tiek bagātināts ur urāns, un ja mēs to neuzskatām par starptautiskā kodola neizplatīšanas nolieguma pārkāpumu, tad ko gan mēs uzskatām? Ir vesela virkna organizācija, piemēram, Hezbollah. Hezbollah tikko ir tikusi nosodīta Harerī kunga nogalināšanā, kas bija Libānas premjerministrs, un tā mēs varētu turpināt un turpināt. Irāna, protams, ir Izrēlai vislielākais biets un drauds. Ahmadineģāds, patreizējais premjerministrs, varbūt, ka mums vajadzētu nošķirt Irānas valdošo kliķi un Ahmadineģānu. Viņš tā tad ir valdības vadītājs, viņš varbūt nav tās garīgais vadītājs, un tomēr tas, kurš runā ar Irānu, runā ar Irānas valdības vadītāju un valdību. Mēs nerunājam ar viņu kā ar privātu personu par starptautiskām situācijām. Šobrīd ir zināms, un to mums darīja zinām Wikileaks, ka uh, Arī citas modernākas arābu valstis Arābijas pusselā baidās no šī bīstamā režīma, un ja mēs ļausim tam attīstīties patreizējos apmēros, tad tas kļūs par biedu visai starptautiskajai sabiedrībai. Es uzskatu, ka Turcija tiešām ir spēlējusi būtisku mediātoru lomu un par Irānas nosodījumi runāts arī apvienoto nāciju organizācijā, un tiešām es uzskatu, ka Irānai daudz kas būtu jāpaskaidro starptautiskajai sabiedrībai. Tātad jā, es tiešām priecājos, ka mums būs iespēja tikties visiem ēnu referentiem ar referentu. Prieksēdētais paldies! Paldies godojam eh, Tanok kungam un tagad Salafrankas kungs. Gracias, senor presidente. Paldies, prieksēdētāj kungs. Es eh, vēlētos pateikties Belderkungam par viņa paveikto. Un vēlreiz tieši kā jau Tanoka kungs, kas ir ēnu referents, arī teica, ka patiesībā šis eh, ziņojums, protams, var tikt izmantots par platformu diplomātijai, un tomēr, lai arī kā mēs skatītos, Irānas režīms ne atbalsta diplomātiju. Atcerēsimies, ka šim ziņojumam ir iesniegt pār par 300 grozījumu, un tas nozīmē, ka e, grozījumi, kas ir iesniegti no politiskajām grupām, piemēram, no zaļajiem un no sociālistu puses. Atcerēsimies, ka abas šīs grupas pat kopā nav vairākums šajā parlamentā. Un e, sīkāk izskatot šos grozījumus, ir skaidrs, ka patiesībā vairāk no tiem ir e, pēdiņās diplomātiski un patiesībā izskaistam situāciju tās nosodīšanas vietā. Izskatot citu politisko grupu grozījums, patiesībā pārējās politiskās grupas ir vairākumā, tad šīs politiskās grupas uzsver režīma brutalitāti, cilvēktiesību pārkāpumus un citus nosiegumus. Piemēram, liberāļi ir iesnieguši nosodījumu nāvis sodam. Runiet arī par žurnālistu apcietinājumiem un eh, nosodījumiem, un runājot par universitātēm Irānā, tad lielākā daļa grozījumu par to runā. Tāpēc, kā jau Gālera kungs teica, mums ir jāmēģina doties uz vienotību, uz um, konsensu. Ir tā saucamie melnie caurumi starptautiskajā politikā, un ja mēs vēlamies no Eiropas parlamenta puses runāt vienotā valodā, tad visiem ēnu referentiem ir jāmēģina vienoties par to, kā mēs starptautiskajai sabiedrībai darīsim zinām mūsu idejas. Jā, protams, ir 300 grozījumi, bet no šiem 300 iesniegtajiem grozījumiem uh, tajos atspoguļojās dažādu politisko grupu skatījums un vīzijas, un, protams, tas ir viņu politiskais vispār pienākums iesniegt grozījums un parādīt savu viedokli. Taču tas nenozīmē, ka referents nemēģināt tos visus apkopot, un, protams, ka mēs to novērtējam. Paldies Sala Frankas kungam, un tagad es dodu vārdu Mauer kungam. Grazie, prezidente. Solo... Paldies, prieksēdētāja kungs. Tikai divi komentāri. Vispirms es vēlētos pateikties Beldera kungam par viņa paveikto, jo, manuprāt, tas ir lielisks darbs. Un tagad pie maniem komentāriem. Tātad, ja es pareizi sapratu, tad pati doma šī ziņojuma izstrādē, tātad Belderkungs teica, ka šās nedēļas beigās ēnu referenti ar viņu tiksies, un arī es vēlētos piedalīties šajā sanāksmē. Un tagad tiešām klāt pie maniem komentāriem. Vispirms par tādu vispārīgo viedokli. Atcerēsimies, ka šeit runa iet ne tikai par cilvēktiesībām un to pārkāpumiem Irānā, bet vispār par Eiropas Savienības attieksmi pret Irānu. Liela daļa grozījumu runā par to, ka Eiropas Savienībai vajadzētu pārskatīt savu attieksmi un paraudzīties vēsturiski, kāda loma vairākām Eiropas Savienības valstīm ir bijusi ar Irāku un Irānu, piemēram, 79. gadā, un atcerēsimies arī par Eiropas Savienības augstās pārstāves izteikumiem par par Irānu. Un Pagātnē daudzām Eiropas Savienības dalību valstīm ir bijušas īpašas attiecības ar Irānu, un līdz ar to šīs valsts savas vēstures aizsargāšanai nevēlas nosodīt to, kas notiek Irānā. Tātad neaizmirsīsim mūsu vēsturu un atcerēsimies to. Atcerēsimies to, ka Irānas režīms, mēs nevēlamies izolēt nevienu Irānas sabiedrībā, un tomēr mums eh, ir jānosoda zināma notikuma attīstība Irānā. Irāna ir tiešā veidā atbildīga par to, ka situācija tās kaimiņu valstī Irākā destabilizējās. Tas pats attiec arī uz Libānu. Irānai šeit ir loma spēlējuma, un nu, atcerēsimies, ka Irāna ir lielvara, lielvara golfa reģi, reģionu valstīs. Tas attiecas arī uz Irānas ietekmu uz Saūda Arābiju, un mums ir jāmēģina rast atbildes uz šiem jautājumiem. Pretējā gadījumā mēs tikai tukši runāsim. Protams, ka mēs nedrīkstam ar aizspriedumiem raudzīties uz Irānas režīmu. Ja mēs vēlamies Irānai palīdzēt, tad mums tas ir jādara adekvāti. Mums ir jāpalīdz Irānas valdībai izrauties no izolācijas, kurā tā pati sevi ir novedusi. Un e, mums ir jāuzdod vienkārši jautājumi, lai mēs no Irānas valdības varētu saņemt vienkāršas atbildes. Un tādējādi mums e, izdosies kopīgs darbs. Tātad mums ir jābūt saprātīgiem. Ja otra puse tāda nav, mums ir jābūt saprātīgiem un jāuzdod jautājumi, uz kuriem mēs varēsim saņemt atbildi. Un e, tam vajadzētu atspoguļoties arī šajā ziņojumā. Es uzskatu, ka ja ziņojums nebūs strikts, tad, protams, tas varbūt diplomātijai nāks ar labu. Nākamais eh, es dotu vārdu Kvadraskungam un Omen Reuter, kura arī ir vēlēsies runāt. Tātad Vidal Kvadraskungs. Paldies, prieksēdētāja kungs! E, tieši kā jau citi runātāji teica, un pievienojas iepriekšējiem runātājiem Salfrankas kungam, tad, tad jā, mēs nosodam vai nenosodam Irānas režīmu. Un patiesībā tas ir viens no delikātākajiem jautājumiem patreiz Eiropas ārpolitikā. Šeit daudz kas ir likts uz spēles, un nosauksim to pareizos vārdos. Tā tad vai mēs pieturamies pie mūsu principiem vai atsakamies no tiem. Belderkunga ziņojums ir labs piemērs tam, ka mums ir jānosaka pamat platforma, un pamat platformai ir jābūt Eiropas vērtībām. Šim ziņojumam tam ir jātiek skatītam pēdējā notikuma attīstības gaitā. Atcerēsimies kaut vai advokātu, kurš pēdējā laikā ir ticis izsakots Irānā, tātad šis advokāts, eh, viņa, eh, viņa advokāte, viņai ir mazi bērni, un tikai tāpēc, ka viņa nodarbojās ar savu darbu, proti aizstāvēja cilvēkus, bet tādā veidā, kas nepatika Irānas režīmam, viņai piesprieda 11 gadus cietumā. 73 gadus vecais Šutī eh, Alim īsti pirms Ziemassvētkiem tika pakārts tikai tāpēc, ka viņam izvirzītās apsūdzības it kā apstiprinājās, tā tad eh, viņš eh, viņu apsūdzēja tajā, ka viņš ir slēpis bēgļus, kas ir ieradušies valstī, un tas ir nāves soda vērts pārkāpums. Tātad eh, pāri par 400 kolēģiem parakstīja rakstisko de deklarāciju par to, lai mēs nosodītu to, kas notiek Irānā. 25. decembrī, atvainojos novembrī, Eiropas parlaments pieņēma rezolūciju par režīmu nosodīšanu. Nākamais ir vesela virkne to, kuri šajā ašram bēgļu nometnē ir ieslodzīti. Tātad šobrīd šis uz nāvi notiesātais ir miris. Un kāda tam, tam bija jēga, ka Eiropas parlaments parakstīja rakstisku deklarāciju? Nekāda. Patiesībā režīms nogalina pats savus pilsoņus, nevainīgus cilvēkus, sievietes, vecus, vecus vīrus. Eiropas Savienība nedara neko. Politiskā arēnā mēs nedaram neko. Tā ir sava veida padošanās. Mēs varam darīt, ko mēs gribam, un tomēr šeit, priekšsēdētāji kungs, es vēlētos nākt klajā ar paziņojumu un prasību. Uh, Es uzskatu, ka mums ir lieliski iespēja Belderkunga ziņojumā mudināt, censties pateikt Eiropas Savienības augstajai pārstāvēji, ieklausīties Eiropas Savienības parlamenta teiktajā un atklāt pateikt. Tātad Aštonas kundzē ir atklāti jāpasaka sabiedrisk... starptautiskajai sabiedrībai, ka Irānas režīms ir nosodāms vēl jo vairāk ņemot vērā pēdējo notikumu attīstību šajā valstī. Viņai ir jānosoda un jāizsaka bažas par to, kas notiek šajā valstī, par uzbrukumiem Asraf bēgļu nometnē un vispār par to, kas notiek šajā valstī un šajā bēgļu not nometnē. Paldies Vidal Kvadras kungam un tagad Oiman Roitens kundze. Paldies, prieksēdētājas kundz, kungs! Jā, mēs e, šeit daudz runājam par e, mūsu attiecībām ar Irānu un arī par Turcijas lomu šajā aspektā, bet es vēlētos varbūt kolēģis vairāk e, pamudināt izskatīties, paskatīties uz Turcijas ziņojumu un to izvēlētos terminus, kāds mēs izmantojam šajā ziņojumā. Turcija ir spēlējusi ārkārtīgi aktīvu lomu savā ārlietu politikā, tātad mēģinot stabilizēt situāciju tuvajos austrumos. Jā, šeit jau izskanēja, ka Eiropas Savienības augstajai pārstāvai vajadzētu ārkārtīgi uzmanīgi izsvērt to, ko viņa saka un kā viņa to dara. Un tas īpaši attiecās uz to, kā mēs izsakamies par Turcijas lomu reģionā. Mums šī loma ir jāuzteic. Turcija ir darbojusies kā koordinators, kā mediātors, 39. grozījumā ir atrunāts, mēs runājam par to, ka Turcija tiešām varētu palīdzēt mums aizskavēt Irānu, tālāk attīstīt savu kodolu arsenālu. Bet apvienoto nāciju padomē Turcija balsoja savādāk. Varbūt, ka mēs varētu lūgt Turcijai griezties pie Irānas, stiprināt šajā valstī cilvēktiesības. Un tas arī mums, kā Eiropas Savienībai, nākt par labu. Priekšsēdētāji kungs, ja mēs visu to apkopot kopā tādā varbūt neitrālā tekstā, mēs varētu visus punktus savie, savilkt kopā, un tas arī parādītu mūsu idejas. Priekšsēdētājs, paldies Oimen Roitenes kundzei! Un tagad, ja Belderkungs vēlētos izteikties, tad eh, jūs varat izteikt komentārus par šiem ārkārtīgi daudzpusīgajiem ziņojumiem, eh, daudzpusīgajām komentāriem. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Godātie kolēģi! Paldies visiem, kuri piedalījāties šajās debatēs. Paldies visiem komentāriem. Jā, es pārdomāšu dzirdēto un, eh, protams, ka lasot mums katram rodās dažādas domas, dažādas vīzijas, un eh, vienmēr ir labi iepriekš izpētīt faktus. Protams, ka par Arābijas pussalā notiekošo mēs varam, uz Arābijas pussalā notiekošo mēs varam raudzīties no dažādiem rakursiem, bet par to ir vērts diskutēt. Es sazināšos ar sekretariātu mēs mēģināsim vienoties par laika termiņiem. Es uzklausīju vairākus no punktiem, piemēram, Turcijas ziņojuma sagatavotājs un sadarbībā ar citiem kolēģiem. Es tiešām mēģināšu stiprināt ziņojumu un padarīt to līdzsvarot, adekvātu un saprotamu, un esmu pārliecināts, ka tas ir iespējams ne tikai teksta ziņā, bet arī politiskā ziņā. Pirms mēs balsojam, es esmu atvērts visiem viedokļiem, un kā jau teicu, es vēlētos tikties vēlreiz ar ēnu referentiem un šajā paredzētajā sanāksmē veikt tādu kā prāta vētru, un mēģināt eh, vienoties par to, ko mēs tekstā iekļaujam. Paldies! Molto bene, onorevole Belder. Paldies, Belder kungs. Tad Viss, ko var jums tagad paust, ir mūsu tālākais laika grafiks. 1. februārs nākamais svarīgais datums. Mēs balsosim AFET komitejā, plenārsēdē balsosim pirmajā, vai pirm, pirmajā marta sesijā. Tad būs balsošana plenāra sēdē par to. Un tagad mums būs īsts pārtraukums. Atsāksim darbu pulkstens 11. Mums ir šodien paredzēts seminārs par Īslandi. Un Provēra kungs būs šī semināra vadītājs. Paldies! colleghi, stiamo per concludere la sessione. Dāmas un kungi, mēs esam gatavi slēgt mūsu šī rīta sanāksmi, AFET komitejas sanāksmi, un esam gatavi sākt semināru par Īslandi, Īslandi Eiropas Savienībā, izaicinājumi un izredzes. Tāds ir šī semināra nosaukums. Mums Islēns jautājums ir ļoti aktuāls, un mēs aizvien biežāk pieminam šajā komitejā Islandi, jo arī mums komitejā ir paredzēts paust atbalstu Islēns uzņemšanai. Un šīs dienas seminārs ir viens no daudziem pasākumiem, ko organizē APET komiteja, lai atbalstītu Īslandes jautājumu virzību. Īslande ir kandidāta valsts Eiropas Savienībā, un mums ir uh, pausti dažādi viedokļi, un mēs rakstam arī rezolūciju. Šajā jautājumā mūsu deputāts Kristians Danprēda ir referents. Un līdz gada beigām mēs esam gatavi arī sūtīt oficiālu delegāciju uz Īslandi, un šī delegācija tiksies ar valdības pārstāvjiem, ar pilsonisko sabiedrību, dažādām grupām, un šīs, šī pasākuma galvenais mērķis ir uzzināt uh, vairāk informācijas, virsīt dialogu. Un arī šodien mums ir viens dialoga elements, mums ir mm, vesela rinda eksperti. Šodien vispirms ir Baldušs Torhausona kungs, eh, eh, politiskā zinātnes profesors, viņš strādā Reikjavikas universitātē. Viņš mums pastāstīs par Eiropas Īslandes attiecību vispārējo ietvaru, kā arī pastāstīs mums par publisko debati par šo jautājumu Īslandē. Es atvainojos, saka priekšsēdētājs, ja nevaru izrunāt jūsu vārdu pareizi. Mums tālāk nākamais viesis ir Dēvids Kērijs no ECO ekonomiskā departamenta Parīzē. Tad eh, mums ir arī Alisona Bēls, kas strādā šobrīd Īslandes eh, universitātē, iepriekš strādājusi Stokholmas starptautiskā miera pētījuma institūtā. Arī viņš, viņa pastāstīs mums par um, drošības eh, dažādām problēmām saistībā ar Īslandes uzņemšanu. Tad eh, tālāk mums ir Aleksandra Kazgraņie, kas pārstāvja Eiropas komisiju, tad Hanigāna kungs ir Īslandes um, misijas vadītājs Eiropas Savienībā. Uh, Un visbeidzot, mums ir Grēms Everijs, vecākais padomnieks, strādā Eiropas valdības centrā Briselē, un Evri kungs mums um, pasvītros atsevišķs ļoti svarīgs jautājums, kas ir saisti, saistām ar parlamenta darbu. Un vispirms došu vārdu Balduram Torhalisona kungam, lūdzu. Čier, eh, uh, eh, priekšsēdētāji, godājumi semināru dalībnieki, Vispirms es gribētu pateikties jums visiem par iespēju piedalīties šajā seminārā. Īslands universitātē, kur es strādāju, viens no svarīgākajiem uzdevumiem man ir skaidrot Eiropas integrācijas jautājumus gan studentiem, gan sabiedrībā, sabiedrībai kopumā. Un jāsaka, ka man šis priekšmets, šī tēma ļoti patīk. Un savu prezentāciju sadalīšu septiņās tēmās, tālāk sekos secinājumi, un secinājumu daļā es centīšos atbildēt uz jūsu jautājumiem par tēmu, kas ir nepieciešams, lai balsojums par iestāšanos būtu pozitīvs Islandē. Vispirms ekonomiskā krīze. 2008. gadā sākās finanšu krīze ar, sakarā, ar valodas kurs krišanos, un tas aktualizēja debati par iestāšanos Eiropas Savienībā. Mēs kritizējām iekšējās politikas, mēs konstatējām arī, ka attiecīgi sabiedrībā ir vilcināšanās atbalstīt Eiropas projektu. Rezultātā proeiropeiskie spēki izmantoja šo iespēju un propagandēja savu projektu, kas aktualizējās 2009. gada vēlēšanu laikā. Tālāk tiek uzskatīts, ka Eiropas Savienības iestāšanās ir kā priekšnosacījums, lai esošā valdība eh, saglabātu stabilitāti. Un pēc pavasara vēlēšanām bija paredzēts šo koalīciju vairāk nostiprināt, eh, pievelkot arī eh, zaļo spēkus. Un uh, pasaules cerības, ka iestāšanās Eiropas Savienībā novedīs pie ekonomiskā ieguvuma, un attiecīgi mēs uzskatām, ka Islanda nākotnē pieder eh, pie Eiropas projekta. Tātad tika izvesta tāda kampaņa, ir, Islanda ir iestājusies EFTA un Eiropas ekonomiskajā zonā. Citas puses nav atbalstījušas sociāldemokrātisko pieeju, kas bija iepriekšējā. Ja Eh, ir arī opozīcijas eh, kustība, kas protestē pret iestāšanos Eiropas Savienībā. Eh, tā ir kreisā kustība, un kreiso kustība tikai ar lielu vilcināšanos atbalstīja pieteikumi iestā, iestāšanos Eiropas Savienībā, tas tikai tāpēc, lai garantētu attiecīgos valdības stabilitāti. Neatkarīgā partija joprojām ir pret iestāšanos, lai gan šī neatkarīgā partija arī nav vienbalsīga, ir dažādas uh, domas tur ir atsevišķi atbalstītāji, ka ir nepieciešams pieņemt arī eiro attiecīgi, lai apelētu pie proeiropeiskiem balsotājiem. Un ir arī spēki, kas grib, lai pieteikums tiktu atsaukts. Lauksimnieku partijas pieeja arī ir pretrunīga. Lauksemnieku partija pirms eh, diviem gadiem ir mainījusi savu politiku formāli, tā atbalsta iestāšanos Eiropas Savienībā ar noteiktiem nosacījumiem. Tomēr eh, divas trešdaļas no deputātiem no lauksemnieku partijas ir nobalsojuši pret iestāšanos pieteikumu. Eh, tālāk ir pilsoniskā kustība kas vadījusi protestus pagājušajā gadā, arī tai ir skeptiska attieksme pret iestāšanos Eiropas Savienībā. Tātad Islandē notiek politiskās diskusijas, un e, tas tur dominē ISEF, diskusija par ISEF. Tur ir gan nacionālistiski jautājumi, un ir arī diskusija par iestāšanās būtību. Pro Eiropas spēkiem ir diezgan grūti argumentēt savu nostāju nacionālisma atmosfērā, jo ir tāda doma, ka visas kaimiņu valsts, izņemot Fērosalas, ir atstājusi šo valsti, proti Islandi, grūtos laikos valsts un publiskais viedoklis par iestāšanās savienībā, tas viss ir saistīts ar ISEP diskusiju. Kopš 2009. gada lielākā daļa balsotāju ir paudusi savu, savu opozīciju. Kamēr iepriekšējos 12 gados visas aptaujas tomēr norādīja diezgan e, nobriedušu atbalstu iestāju Eiropas Savienībā. Lielākā daļa balsotāju joprojām uzskata, ka iestāšanās sarunas ar Eiropas Savienību ir jāturpina. Pagājušajā gadā tika pausts atbalsts Eiropas pieteikuma atsaukšanai, un šāda kustība, šāda ideja ir samazinājusies. Tagad debata ir E, līdzsvarotāka, tā paplašinās un arī kļūst dziļāka. Anti-Eiropas e, kustība aktualizējas lauku un piekrastes rajonos. Šo kampaņu atbalsta arī lauksaimnieku un dzīvsaimnieku asociācijas, kas pauž stingru nostāju pret iestāšanos e, Eiropas Savienībā, un tas tiek atspoguļots arī mēdījos. Arī parlamentā šīs kustības pārstāvji ir iesnieguši pieteikumus lūdzot, lai tiktu organizēts referendums par sarunu turpināšanu. Un ir pat tādas idejas, ka vajadzētu atsaukt Islandes pieteikumu. Pagaidām nekāda konkrēta rīcība parlamentā nav sekojas pēc šāda veida priekšlikumiem. Ir arī tāda kustība, kas lūdz saskaņot Īslandes iekšējo likumdošanu ar Eiropas normām pat pirms Eiropas iestājas līguma ratificēšanas. Valdība apzinās visas šīs problēmas, un valdība ir paudusi domu, ka likumi tiks minimāli adaptēti līdz lēmums par iestāšanos Eiropas Savienībā tiks panākts uh, sabiedrības balsojumā. Pro-Eiropas kustība ir reorganizējusi sevi, izveidojot asociāciju stiprāka Īslande valsts valstu starpā. Tātad šī kustība, tā koncentrējas ap Reikjavīku, Tur ir iesaistījušās darba ņēmē darba devēju asociācijas, politiskās partijas, pārsvarā konservatīvās partijas, sociālie demokrāti un arī progresīvā partija. Tad ir šajā kustībā, kas atbalsties tā Eiropas Savienībā. Uzņēmumi un darba organizācijas pagadām ir diezgan klusas Eiropas jautājumā. Tas viss ir sekojis sākotnējai kampaņai, kur tika atbalstīta iestāšanās. Uh, Šīm organizācijām ir jāatgriež debatē ar pilnu spēku īsi pirms referenduma organizēšanas. Īslandes darba devēju konfederācija nepiedalās aktīvi debatē par Eiropas Savienību, tāpēc, ka šajā organizācijā ir iekšējas šķelšanās. Un šeit ir atsevišķi nodalījusies kuģu īpašnieku konfederācija, kas darbdevēja konfederācijā pauž dziļu opozīciju Eiropas projektam. Un tas varētu ietekmēt arī šīs organizācijas balsojumu par Eiropas Savienības jautājumu. Tālāk par mēdījiem. Mēdījos aktualizējas diskusija par plusiem un mīnusiem, kas izrietēs no iestāšanās Eiropas Savienībā. Tomēr dažkārt e, mēdījos ir grūtības ar faktu un fikciju nošķiršanu. Ir ļoti daudz informācijas par Eiropas lietām. Atsevišķos laikrakstos tiek stimulēta iestāšanās, bet no otras puses ir arī konservatīvi laikraksti, kas vēd ļoti stingru kampaņu pret iestāšanos Eiropas Savienībā. Un jāsaka, ka šāds konservatīvos rakstus atkal virza zivsēmnieku organizāciju intereses. Mums ir dažādi mēdīju kanāli, Valsts mediji vairāk ir atbalstoši, bet noteikti arī šiem valsts medijiem vajadzētu aktīvāk rīkoties, lai informētu sabiedrību. Visbeidzot, vai balsojums būs pozitīvs, vai tas būs jā balsojums? Lai iestāšanās līgums tiktu apstiprināts un lai to atbalstītu balsotāju vairākums, ir nepieciešams atrast divus svarīgākos jautājumus. Vispirms ir jāturpina apmienošā veidā eh, ļaut Īslandē turpināt zivsaimniecības aktivitātes, arī jādod iespēja vadīt politiku saskaņā ar iekšējo zivsaimniecības politiku. Un otrkārt, lauku reģionu aizsardzība saskaņā ar Eiropas Savienības iekšējo la, kopīgo lauksaimniecības politiku, tad lauksaimniecība un zivsaimniecība. Un uh, arī ir jāparaksta stabilizācijas līgums ar Eiropas centrālo banku, lai nodrošinātu kronas stabilitāti līdz brīdim, kamēr Islande izpilda visus tos kriterijus, kas ir nepieciešami eiro ieviešanai. Ja šie trīs nosacījumi ir izpildīti, tad es ceru, ka valdība vai vismaz sociāldemokrāti eh, varētu cerēt, referendumā panākt jā balsojumu par Islandes iestiešanos Eiropas Savienībā ir tīpaši, ja tiek paplašināta debate par to, ka Islandē ir arī strateģiskās intereses pilnībā piedalīt, lai pilnībā piedalītos Eiropas Savienībā. Tad būs partijas, kas būs pret, un šajā konkrētajā brīdī gala rezultātu ļoti grūti paredzēt. Pagaidām Mēs ceram, ka Eiropas parlaments mums palīdzēs, ka jūs izrādīsiet izpratni un atbalstu. Paldies! Grazie, signor Torvalson. Paldies Torvalson kungam. Vārdu Elisonai Bēles kundzai. Paldies, priekšsēdētāji kungs. mana prezentācija, pirms es uzsāku savu prezentāciju, es vēlētos pateikt, ka vienmēr man ir liels gods runāt Eiropas parlamentā, un tieši kā jau mans draugs Balders, Baldurs teica, es eh, pārsvarā runāšu par pagātni, es runāšu par faktiem, jo Islanda vienmēr ir spēlējusi nozīmīgu lomu Ziemeļatlantijas eh, drošības nodrošināšanā. Varbūt visbūtiskākais ir tas, ka Islande bija NATO dibinātāja valsts un joprojām ir tās locekle. Tam ir praktiski iemesli, jo tik uh, izolētā salā diez vai kāds Islandai uzbruks pa sauzemi, līdz ar to tās aizsardzība jūra gaisa ziņā ir ārkārtīgi būtiska. Tas, ka Islandē nav bruņoto spēku, to akceptē gan Islandes politiskie, gan kulturālie spēki, un tas tiešām mērā ir saistīts ar to, ka Islanda ir samērā jauna valsts. Tā patiesībā tikai 44. gadā pārņēma pilnīgu atbildību no Dānijas par savu ārpolitiku. Islanda droši vien vienmēr būtu vēlējusies būt neitrāla, neskatoties uz to, augstā kara laikā, laikā tai bija ļoti spēcīga strateģiska pozīcija spēlējama Ziemeļatlantijā. Vienīgais risinājums bija iestāties NATO, jo NATO, protams, bija vienīgais caur apvienoto nāciju organizāciju, kas varēja aizstāvēt Īslandi. Keplavikā NATO ir ļoti plaša bāze, un tādējādi NATO varēja nodrošināt gan Īslandes aizsardzību, gan arī citādu padomdošanu. NATO arī veica būtisku radara instalāciju Keplavikā, bet kopš laika, tā kā tur atradās arī apvienoto nāciju spēki, tad viņi veica radara apkopi. 2006. gadā, un pie šī fakta mēs vēl atgriezīsimies, uh, notika būtisks pagrieziens. Patreiz varbūt būtu svarīgi runāt par to, kādas ir Īslandes pagātnes pieredze aizsardzības un drošības jomā. Īslandes aizsardzība patiesībā vienmēr ir veikusi citas valsts, ja tā varētu teikt, un vienmēr runājot par radikālajiem kreisajiem, radikāli kreisie spēki Īslandē vienmēr ir iestājušies pret to. Jāsaka, ka Īslandē ir ārkārtīgi labi ārkārtas krīzes reaģēšanas un krasta aizsardzības vienības, un tomēr diez vai to varētu uzskatīt par drošības un aizsardzības spēkiem, tiem pārsvarā ir civils raksturs. Īslanda vienmēr ir iestājusies par plašu drošības traktējumu, jo patiesībā viņiem pro <clears throat> problēmas iekšējā ziņā ir ārkārtīgi maz. Viņiem nav nec būtisks kriminalitātes, nec būtisku etnisku konfliktu. Un atcerēsimies, ka Īslandē ir samērā lieli energoresursi. Pēc tam, kad 2008. gadā ASV atstāja bāzi, Īslandē ir vairāk jādomā par to, kā nodrošināt savu aizsardzību. Viņi to nodrošina ar divpusējiem līgumiem citu starpā ar Norvēģiju un Dāniju un arī ar ne NATO, kas piedalīsies dažādās mācībās laiku pa laikam, nodrošinot Īslandes gaisa telpas aizsardzības mācības. Uh, Civilā aizsardzība arī ir ārkārtīgi spēcīga Īslandē, kā jau es teicu, ir iepirkti jauni krasta apsardzes kuģi. Un runājot par jaunu NATO radaru instalāciju, tad risinājums bija tāds izveidot Īslandes aizsardzības aģentūru, kas darbotos bijušajā bāzē Keplavikā. Taču šī ideja neguva atbalstu politiskajās grupās, nedz kreisajos, nedz labajos spēkos, un šobrīd runiet jau par citu aģentūru izveidi. Vēl joprojām nav panākts galīgais nolīgums, debatas turpinās, bet izskatās, ka šī bāze tiks nodota iekšlietu ministrijas pārvaldībā un iespējams, ka tur tiks izveidot jauna krasta apsardzes bāze. Iepriekšējā Īslandes valdība, kura bija sociāldemokrātu un labējo spēku koalīcija, viņa pieprasīja neatkarīgu ekspertu riska, ārēju risku novērtējumu Islandē. Un 2009. gadā tāds arī tika veikts kas deva pamatu ļoti plašai aizsardzības pamatojumam. Eksperti patiesībā ļoti plašos terminos runāja par to, kāda varētu būt Īslandes riski - ekonomiski, sociāli, sociāli kibernoziegumi, ekoloģiskas katastrofas. Uh, Patreizējā valdība 2010. gada vidū ir solījusi sagatavot nacionālās drošības stratēģiju, kurā būtu apkopotas visi šie drošības riski, un lielā mērā, kā jau es teicu, šis novērtējums balstīsies uz neatkarīgo ekspertu seku novērtējumu. Runājot par Īslandes iestāju Eiropas Savienībā, tad vēsture šeit un patiesībā arī morāla ir samērā vienkārša. Es nedomāju, ka Īslandes iestājai Eiropas Savienībā jau kad būtu kādas problēmas, taču Īslandes ideja par to, kādu lomu tā spēlē pasaulē, ir saistīta ar Eiropas pamatvērtībām, un es pat gribētu teikt, tā ir tipiski ziemeļnieciska. Tā tad. Uh, atbalstīt mieru uzturošās misijas, un kaut arī Islandē nav armijas, tā ir piedalījusies mieru uzturēšanās misijās, tajā skaitā arī Eiropas Savienības spēku robežās. Bet vairāk tas ir bijis ekspertu līmenī un civilās sabiedrības izglītošanas līmenī, un šos ekspertus parasti piedāvāja ārlietu ministrija. Īslanda ir skaidri pateikusi, ka tā iestāsies Eiropas Savienībā kā nemilitāra valsts, un tai nav nekādu centienu izveidot armiju arī nākotnē. Tas ir skaidrs. Taču runājot par Īslandes iestājas Eiropas Savienībā stratēģisko lomu, tad atbildi varbūt būtu sekojoša. Tieši tāpēc, ka šobrīd Islanda vēlas saglabāt eh, aizsardzības un drošības konceptu patreizajā līmenī, tad šobrīd vairākums, eh, maz, eh, patiesībā mazākums Islandas iedzīvotāju ir izpratuši, ka Eiropas Savienība var sniegt Islandai strateģisku aizsardzību. Vairāk tiek runāts par savu veidu ekonomisku strateģisko aizsardzību un iespējams arī ekonomiskās disciplīnas piemērošanu pret IS, pret Īslandi. Tie, kur runā par iestāju Eiropas Savienībā, tad eh, šī te papildus aizsardzība no Eiropas Savienības tiek um, prezentēta kā papildinājums aizsardzībai jau no NATO puses. No ES viedokļa skatoties, Īslande nav būtisks strateģisks ieguvums vai būtisks strateģisks apgrūtinājums. Katrā ziņā ir jāizvērtē plusi un mīnusi, salīdzinot ar to, ja Eiropa palīdzinātu paplašinātos uz Rietumu Balkāniem. Taču ir viens būtisks aspekts, ko Īslanda spēlēt, un tas ir Eiropas Savienības pieeja arktiskajām teritorijām. Un Īslanda šeit būs būtisks spēlētājs. Šeit varētu runāt gan par ekonomisko kontekstu, gan par klimata aspektu. Un tieši šis te ekonomiskais aspekts Eiropas Savienības izējai uz arktiskajiem ūdeņiem ir ārkārtīgi būtisks. Uh, Īslande būs pozitīvs partneris Eiropas Savienībai. Īslandē ir lieliska sadarbība ar tās kaimiņiem. Tā spēlē būtisku lomu ar saviem ziemeļ, ziemeļvalstu kaimiņiem, piemēram, ar Grenlandi, un tā ir ļoti cieša sadarbība ar šo salu. Vienlaicīgi Īslandē ir ārkārtīgi brīvas, es pat gribētu teikt, atbrīvotas attiecības ar Krieviju, un, bet, protams, um, mm, viņiem Īslanda nepatīk, ka Krievijas armijas spēki lido, gaisa spēki lido pāri Aisla, Īslandai. Eiropas Savienības politika šajā ziņā tikai iegūta, un es vēlētos uzsvērt, ka Īslanda atbalsta Eiropas Savienības centienu spēlēt lielāku lomu arktiskajās teritorijās. Īslande turpinās sadarboties ar Eiropas Savienību šajā jomā arī bez iestājas ES, un tomēr vēlētos arī pabeigt uz šādas nots. Proti tieši šis arktiskais faktors, un ne tikai. Kaut arī Īslandes aizsardzība un drošība varbūt nav pagātnē bijusi saistīta ar Eiropas Savienības integrācijas procesu, šis process varētu tikt savērts kopā ar Eiropas Savienības un Īslandes drošības arēnu maiņu. Šobrīd šāda iespēja ir. Paldies par jūsu uzmanību. Grazie, molte grazie. A questo punto la parola. Paldies. Un tagad uh, prezentācija no Davida Kerija puses. Thank you, Mr. Chairman, and thank you for this opportunity. Paldies priekšsēdētāji, paldies par man sniegto iespēju izteikties par Islandes finanšu un ekonomiskajiem aspektiem attiecībā uz iestāju Eiropas Savienībā. Es eh, vēlētos koncentrēties uz trim jautājumiem. Pirmām kārtām iestāju, uz iestāju Eiropas Savienībā kā piekļuvi Eirozonai otrkārt uz galvenajiem sarunu tematiem, to starp kopējo zivsaimniecības politiku un kopējo lauksaimniecības politiku, un treškārt eh, uz, uz stabilitātes un izaugsmes pakta prasību ievērošanu. Islandes sākotnējā motivācija pievienoties Eiropas Savienībai būtībā bija pievienošanās Eirozonai, Bija skaidrs, ka Islandes gadījumā uh, finanšu krīze pasliktināja uh, piekļuvas trūkums uh, Eiropas centrālās bankas resursiem, kā pēdējās instances aizdevējiem. Bet uh, Īslandes bankām bija arī likviditātes problēmas, jo bija aizdomas, ka tās uh, nav maksātspējīgas. spējīgas. Un eh, šīs aizdomas patiešām apstiprinājās, kad kļuva zināmi zaudējuma apmēri 2008. gada oktobrī. Taču pašu valūtas esamībai bija arī pozitīvie aspekti. Piemēram, valūtas devalvācija atviegloja finanšu pielāgošanos eh, krīzei. Šajā grafikā mēs varam redzēt, ka Eksporta jomā GDP īpatsvars pieauga, un uh, ir jārunā arī par uh, zaudējumiem attiecībā uz konkurētspēju, un arī tie tika kompensēti Neraugoties uz to, ka eiro Islandi nebūtu izglābis no finanšu krīzes milzīgajiem apmēriem. Manuprāt, eh, pievienošanās Eirozonai Islandai sniegtu virkni priekšrocību, jo īpaši tas pastiprinātu tirzniecību ar Eirozonas dalību valstīm un samazinātu arī Īslandes procentu likmes, samazinot valūtas eh, riskus un inflācijas riskus. Šīs zemās procentu likmes savukārt veicinātu ražošanas lielāku kapitāla intensitāti un darba spēku produktivitāti. Tomēr Islandai varētu būt problēmas ar pievienošanos Eirozonai, jo Islande nav optimāla Eirozonas uh, teritorija. Šajā tabulā mēs varam redzēt, ka korelācijas koeficienti starp Islandi un Eirozonas valstīm ir eh, diezgan vāji saistīti eh, piegādes un pieprasījumi, piedāvājumi pieprasījumi jomā. Vertikālā asī mēs redzam pieprasījuma nesaskaņas un eh, horizontālā asas norāda uz piedāvājuma neatbilstībām. Uh, Un šķiet, ka nav saistības uh, starp uh, pieprasījuma un piedāvājuma satricinājumiem. Labajā pusē mēs varam redzēt, ka Islande ir uh, vājāk pielāgojusies darbībai Eirozonā nekā daudzas citas valstis, to starp Franciju un Vāciju. Un tomēr tādai valstī kā Islande būtu iespējams e, veiksmīgi darboties e, Eirozonā, jo tās e, tirgus ir elastīgs, un tā varētu pielāgot valūtas kursu, kas tai arī būtu jādara, bez milzīgiem zaudējumiem attiecībā uz nodarbinātību un ražošanu. Būtiska sarunu sadaļa ir zivsaimniecība. Īslandi ir atstājusi labu iespaidu attiecībā uz tās zivsaimniecības resursu ilgtspējīgu pārvaldību. Paraugoties uz uh, pirmo diagrammu, mēs redzam, ka Īslandes nozveja ir tuva zinātniskajām rekomendācijām par optimālo nozveju. Runājot par jūras. Jūras mēnesu nozveju tika ieteikts uh, apturēt šo nozveju, tomēr nozveja ir lielāka par nulli, un nozveja ir pieaugusi. Islandē Islandes nozveja ievērojami atšķiras no Ziemeļjūras nozvejas, eh, no Ziemeļjūras mēnesi nozvejas. Well managed, for... Eh, Islandē viena no politiskajām iniciatīvām ir eh, centieni Um, izvairīties no pārzvejas. Uh, ir ieviest arī uh, kvotu sistēma, un uh, neviens tur nav ieinteresēts, lai šie resursi tiktu pārmērīgi izlietoti. Zivsaimniecība un zvejniecība ir ārkārtīgi svārīga Islandei, un tā veido 89% no IKP. Līdz ar to, manuprāt, Islandei būtu svarīgi saglabāt eh, šī resursa vērtīgumu. Eh, pašreizējās atļautās nozvējas joprojām ir balstītas uz zinātniskiem apsvērumiem, un eh, kvotas tiek ļoti stingri ievērotas. Vēl viena problemātiska joma sarunās ir kopējā lauksaimniecības politika un pievienošanās tai. Ja mēs paraugāmies uz šīm diagrammām, mēs redzam, ka uh, Lauksaimniecības aizsardzība ir ļoti augstā līmenī Īslandē, un no ekonomiskā skatpunkta raugoties pievienošanās KLP būtu veiksmīgi Īslandē, jo tā samazinātu lauksaimniecības aizsardzību līdz Eiropas Savienības eh, līmenim, tā palīdzītu novirzīt resursus produktīvākiem pielietojumiem. Un pavisam noteikti uh, samazinātu uh, arī mm, un restruktūrizētu budžetu pārdala zemniekiem. Islandē tiek tomēr mēģināts eh, panākt, eh, lai eh, šie augstie aizsardzības līmeņi zemniekiem tiktu saglabāti. Islandai Eiropas Savienībā būtu arī jāievēro stabilitātes un izaugsmes pakta noteikumi. Tas uh, varētu nebūt grūti, ņemot vērā Islandes fiskālo politiku pirms krīzes. Um, te varētu būt nepieciešama spēcīga konsolidācijas uh, programma um, attiecībā uz starptautiskā valūtas uh, fonda pagaidu vienošanos. un uh, plānā paredzēts, ka Islandes uh, parādi samazināsies uh, par 15 procentu punktiem. Un fiskālās disciplīnas turpināšana turpmāk būtu noderīga arī pēc Startautiskā valūtas fonda programmas beigām. Būtībā iestāja Eiropas Savienībā būtu izdevīga Islandai, ja zivsaimniecības resursus būtu iespējams pasargāt. Paldies! Grazie, punto, la parola alla Paldies, un tālāk eh, dosim vārdu Eiropas komisijas pārstāvēji Aleksandra Kasgarāņa lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Esmu ļoti priecīgi būt šeit, un es runāšu tādās vispārīgās līnijās Es nekomentēšu nevienu konkrēti iepriekš dzirdēto prezentāciju. Tad es gribētu vēlreiz pateikties jums priekšsēdētāji kungs par, kundze, par šīs, šī pasākuma organizēšanu. Un tālāk es sākumā gribētu jums pasvītrot, izcelt, kāpēc Islanda ir atraktīva Eiropas Savienībai un otrādi ir 49. pants un arī 2. pants Eiropas Savienības līgumā. Un 49. pants ir īpaši saka, ka ikviena Eiropas valsts kas respektē visas vērtības, kas ir minēts otrajā pantā, kas veicina šīs vērtības, tā drīkst pieteikties un kļūt par Eiropas Savienības dalībvalsti. Otrajā pantā ir teikts, ka Eiropas Savienība balstās uz cilvēkcieņas principiem, brīvība, demokrātija, vienlīdzība, likuma vāra, cilvēktiesība ievērošana, kā vērtības, ieskaitot minoritāšu tiesības. Tad viss iepriekš minētās vērtības ir kopīgas visām valstīm, tādā sabiedrībā, kur ir plurālisms, kur nav diskriminācija, kur ir vienlīdzības starp vīriešiem, sievietēm, dominē kā vērtības Es gribētu uzreiz jums teikt, ka Īslande perfekti saskana ar visām šīm prasībām. E, un tas vien ir lielisks iemesls, kāpēc Eiropas e, Savienībai Īslande šķiet pievilcīga un Īslandei Eiropas Savienība arī dzana. Un mēs atzīstam visu šīs vērtības, mēs to ņemam vērā, tad, kad mēs no komisijas puses rakstījām savu atzinumu sakarā ar Īslandes uzņemšanu. Mēs izskatījām Kopenhāgenes kritērijus un nonācām pie secinājuma, ka Islandi jau saskan, jau tagad ir izpildījusi šos kritērijus, gan politiskā ziņā, gan arī ekonomiskie kritēriji ir izpildīti. Un Islande arī izpilda lielu daļu no akī kritērijiem, jo kopš 95. gada Islanda ir Eiropas ekonomiskās zonas dalībvalsts, un būdama šai zonā, Islanda jau tagad darbojās saskaņā ar lielu daļu no Eiropas Savienības likumiem. Tagad iestāšanās procedūra ir uzsākta. Mēs, protams, pētam situāciju ar likumdošanu. Varbūt te ir atsevišķi jautājumi, kas nav līdz galam izpildīti, bet liela daļa likumu ir jau pilnīgi saskaņoti. Tad kāda ir izaicinājuma un kāds ir izredzes atgriežos pie mūsu semināra nosaukuma? Es gribētu pasvītrot patiesos izaicinājumus. Šie, es arī gribu runāt par izaicinājumiem saistībā ar likumdošanu Mums eh, notiek visu sadaļu skrīnings, mums ir 34 sadaļas šajā likumdošanas saskaņošanas procesā, un mūsu darbs jau ir uh, norādījis, ka Islandē varētu būt trūkumi tikai atsevišķās dažās sadaļās. Un kāds tad ir šīs sadaļas ar problēmām? Šīs sadaļas ir lauksaimniecība, eh, zivsaimniecība, vide, tad šīs jomas būtu arī tās sarežģītākās Eh, gluži tāpat kā tas, ko mēs dzirdējam arī šeit, ir kopīgā drošības un aizsardzības politika. Un ir ļoti daudz sadaļas, ir tādas, kur problēma nav, kur vienkārši ir jāsagatavojās un jāpiedalās kopīgās aprites. Zivsaimniecība, cīm redzot, būs pats grūtākais jautājums sarunu procesā. Mēs jau esam minējuši, ka Islandē ir ļoti progresīva zivsaimniecības pārvaldības politika, ir arī ņemta vērā ilgspējīgi aspekti resursu pārvaldīšanas jomā, bet tomēr Islandē ir jāatver savs dzīvsaimniecības sektors un jāsaskaņo ar Eiropas likumu normām. Uzņēmumu dibināšana, kapitāla aprite, brīva pakalpojumu kustība, šīs jomas, kas līdz galam nav vēl saskaņotas un kas dzīvsaimniecības sektorā pilnībā nedarbojas. Un pamatojoties uz kopīgos dzīvsaimniecības politiku, mēs šos jautājumus risinam Un, ja Īslande kādreiz iestāsies Eiropas Savienībā, tad tas tiks izdarīts uz jauna zivsaimniecības eh, akī kopuma pamata. Tālāk par citām sadaļām. Šeit problēmas ir mazāks lauksaimniecības jomā. Uh, politiskie instrumenti ir jāpielāgo, laikam būs Islandē vēl jāizstrādā, jāievieš kāds institūcijas, kas ir nepieciešams Eiropas saimnības eh, lauksaimniecības politikas īstenošanai. Eh, kā jau šeit tika minēts, mm, ka Islande īpaši negrib neko darīt pirms iestāšanās, un tā varētu būt problēma. Tad, tad no otras puses, tas ir izaicinājums, tā nav tāda nepārvarama problēma Tā ir vienkārši politiskās eh, gribas lieta. Par vides sadaļu. Arī komerc vaļu zveja ir kaut kas tāds, kas nesaskan ar Eiropas likumiem. Un mēs eh, gribam šo jautājumu vēlreiz pacelt arī starptautiskā vaļu zvejas komitejā. Bet Islandē par vaļzvejas jautājumu arī valda dažādi viedokļi, un mums ir jāizdiskutē šis jautājums vispirms ar eh, Islandes sabiedrību. Vai šos pretrunīgos jautājumus uh, varētu sakārtot, vai varētu šīs grūtības pārvarēt? Jā, mēs sakam, noteikti tas ir iespējams. Kas ir nepieciešams? Ir nepieciešama politiskā griba. Islandes valdībai, Islandes sabiedrībai ir jārada atbalsts savai valdībai un attiecīgi jāizdara politiskā izvēle Un tad ir atsevišķi izaicinājumi, kas nav saistīti ar likumiem. E, šeit ir divi tādi svarīgākie. Viens ir ekonomiskā situācija Īslandē, un otrs arī par Starptautiskā valūtas fonda programmu. Ir arī apstiprināts ceturtais maksājums Islandē, tas noticis pagājušajā nedēļā e, ekonomiskā situācija ir ļoti delikāta, tomēr šis stāvoklis uzlabojas. Tad eh, Islande, apvienotā karaliste un Nīderlande nesen ir parakstījušas līgumu, ceru to apstiprinās arī valdība. Un attiecīgi arī ISEF jautājums būs atrisināts, bet tie ir tādi risināmi jautājumi. Vēl varētu būt jautājums arī par makreli, kas parādās kā potenciāls jautājums, bet tas arī ir viss mm, no tās sērijas, ko varētu atrisināt. Islands valdībai ir jāsniedz labāka informācija saviem pilsoņiem, jāoperē vairāk ar faktiem, bet atkal tā ir valdības darbības joma un mēs par to nedarbosimies, jo sabiedrībai ir jāsniedz labāks informācijas līmenis. Tālāk par izredzēm saistībā ar Eiropas Savienības dalību. Šīs izredzes integrēties Eiropas Savienībā ir vienkārši lielisks. Droši vien šīs izredzes ir labākas kā jebkad bijušas jebkādai kandidātu valstī. Bet vai tas notiks, vai Islanda iestāsies, tas ir atkarīgs tikai un vienīgi no Islandes, un izvēle ir jāizdara Islandai. Paldies! Bene, a questo punto la parola. Paldies, un tagad es dodu vārdu eh, Eiropas Savienības Islandes misijas priekšsēdētājiem Nikolasam Haniganam. Paldies, priekšsēdētāji kungs, dāmas un kungi! Vispirmām kārtām es vēlētos pateikties Afetam un eh, tās vadītājam par uzaicinājumu piedalīties šajā seminārā. Eiropas Savienības loma ir ārkārtīgi būtiska, lai veicinātu demokrātiskas paplašināšanās eh, principu īstenošanu. Un, protams, ka Helsinku vienošanās ir bijusi mūsu rīcības pamatā. Es vēlētos izteikt arī savu atzinību īpaši trīs iepriekšējiem runātājiem, kuru teiktajā es ar lielu uzmanību klausējos, jo tajos izteiktajiem vērtējumiem es varētu piekrist. Varbūt nedaudz apkoposim to situāciju, kāda šobrīd ir reālajā dzīvē. Īslanda, kā jūs ziniet, 2009. gada 17. jūlijā pieteica savu vēlmi iestāties Eiropas Savienībā un pagājušā gada jūnijā tika uzsākts iestāšanās sarunas un eh, sarunas tiek veiktas eh, nodaļa pa nodaļai, un, eh, protams, šis darbs turpinās veiksmīgi, un es ceru, ka mana kolēģi no komisā, komisijas varēs piekrist, ka darbs tiek veikts ārkārtīgi profesionāli no abu galda pušsēdētājiem. Protams, ka mēs lielā mērā apzināmies to, ka mēs tikai iegūsim uh, un mums jau šobrīd palīdz no Eiropas Savienības puses atrunātā procedūra iestājas sarunām un iestājas procesam. Neskatoties uz to, ka mums ir neliels administratīvais aparāts, iespējams, ka mm, Mums palīdz arī kaimiņu valstu ministriju ierēģi, taču, kā jau es teicu, neskatoties uz nelielajiem cilvēku resursiem, mums ir pieejama ekspertu kvalifikācija, kur jau 16 gadus ir piedalījušies iestājas sarunās. Un šeit varbūt varētu runāt par otru svarīgāko punktu. Kā jūs ziniet, Īslanda jau ir ļoti cieši saistīta dažādām saitēm ar akī komunitāru. Un eh, mana komisijas kolēģi jau to pieminēja un var vēl to tikai atkārtot. Mums ir eh, asociācijas Īslanda ir Schengenā, sadarbojās arī uh, tiesību un iekšlietu jomā. Un, protams, kā jau šeit izskanēja, kā to pateica arī Alisona Beilsa, Jautājums ir vairāk par ārlietu un drošības politiku, bet arī tur mums ir veiksmīga sadarbība. Mēs esam panākuši būtisku ekonomisku nolīgumu ar Eiropas Savienību, kā piedalīties dažādās misijās. Un kad šī starptautiskā vienošanās tiks panākta tieši klimata ziņā, un mēs esam pateikuši, ka mēs iestājāmies par visu ambiciozākajiem mērķiem emisiju samazināšanā, izmešu samazināšanā. Varbūt eh, mēs nu, nedaudz novirzamies no tēmas, taču vēlētos tomēr runāt par to, ka Īslanda ir nedaudz dīvaini, ja tā varētu teikt, kandidāta valsts, jo pēdējos gados uh, tā ir ieguldījusi miljoniem eiro sociālo atšķirību likvidācijā Eiropas Savienībā. Kā jau es teicu, iestāžu sarunās būs vairākas grūtas nodaļas, un tās jau šobrīd ir zināmas. Tās ir nosaukuši mani kolēģi, un es viņiem pilnībā varu piekrist. Tātad visbūtiskākā, viskarstākā tēma ir zivsaimniecība. Tāpat arī monetārā politika un reģionālā politika Īslandē būs būtiskas, ir būtiskas. Uh, Varbūt, ka tās nav tik daudz politiski sarežģītas, cik tehniski sarežģītas. Taču visās šajās jomās īpaši varētu pieminēt lauksaimniecību un, protams, arī zivsaimniecībā. Mēs balstīsimies uz Helsinku viedokli, jo 2009. gadā Īslands parlaments pieņēma lēmumu par to, ka Helsink politiku eh, vienošanās ir mūsu sarunu vešanas mandāta pamatā. Varbūt nedaudz par sabiedrisko domu un to, ko cilvēki cer. Baldurs Toraldsons jau teica, ka cilvēki Islandē pozitīvi izturs pret Eiropas Savienību un atcerēsimies, ka pagājušā gada beigās vismaz eh, sabiedriskās domas aptauja teica, ka 63% no iedzīvotājiem vēlētos iestājas Eiropas Savienībā procesu turpināt. Valdības nospraustais mērķis ir nodrošināt caurskatām iestājas procesu, kurā būtu salīdzsvarota informācija, kas tiek sniegta iedzīvotājiem. Eiropas parlaments jau pilnīgi pareizi ir uzsvērs to, cik ārkārtīgi svarīgi ir nodrošināt iedzīvotāju informēšanu. To apzinās abas sarunvedējas puses. Helsinki ir, kā jau es teicu, mūsu vadmotīvs. Komisija veids iestājas sarunu kontroli. Es vienkārši jums vēlējos sniegt ieskatu tajā, kas jau ir ticis panākts. Sarunu vedēji jau ir devušies uz visām lielākajām Īslandes apdzīvotajām vietām, runājot ar cilvēkiem, uzklausot viņu bāžas, un eh, problēmas, un eh, šobrīd mēs esam izveidojuši arī interaktīvu mājaslapu, kurā ik viens, kas to vēlas, var uzdot jautājumu, izteikt komentāru par jebkuru no sarunu nodaļām. Un uz šo jautājumu vai komentāru tūlīt nekavējoties tiek sniegta atbilde arī interneta vietnē. Un mēs tiešām ceram, ka šādā veidā kopīgi ar uh, ļoti darbīgo sarunu gaisotni. Mēs tiešām ceram, ka iedzīvotājiem radīsies labāks ieskats par to, kāda ir sarunu vešanas substance un būtība. Un, kā jau Baldurs teica, mēs izvēlamies šādu pieeju un nevis tikai runājam par par Eiropas sāgām un pasakām un netik daudz pieturamies pie faktiem. Eiropas Savienības un Īslandes kopīgajai parlamentārajai komitejai, komisijai tās izveidēja bija simboliska nozīme, bet ne tikai, tai bija arī būtiska praktiska nozīme, jo tādējādi abām pusēm rodas labāk izpratni vienam par otru demokrātiskā gaisotnē. Kāds ir nākamais solis? Skrīninga process beigsies jūnijā. Mēs e, ceram, ka mēs varēsim e, atvērt kādas jaunas sarunu nodaļas, un, protams, ka tas viss būs atkarīgs no mums. Un noslēgumā, noslēgumā varbūt pāris vārdu par to, ko jau pieminēja mana komisijas kolēģi, proti par makrelēm. Tas ir ārkārtīgi svarīgs jautājums, jo Īslanda ir viena no tā saucamajām piekrasts valstīm, un, protams, ka mēs mēģināsim rast uh, risinājumu, bet eh, tā saucamo piekrastas valstu uh, valstu, kurām ir ļoti gara krasta līnija, ir ļoti maza Eiropas Savienībā. Mēs darīsim visu, kas mūsu spēkos, lai mēģinātu risināt šo lietu. Protams, ka tā ir problēma, bet eh, tas eh, patiesībā nav saistīts ar iestājas procesu, tā problēma vienkārši ir jāatrisina. Un noslēgumā tas jau izskanēja no vairāk runātāju teiktā, kulturāla un politiska vienotība un spēks mums ir nepieciešams, un tāds mums ir. Komisija savā atzinumā par iestāju jau to ir uzsvērus, un kā jau pagājušā gada jūlijā ārlietu ministrs teica, izveidot vienotu platformu, tātad ņemot vērā gan Īslandes intereses, gan arī akceptējot Eiropas Savienības intereses, tas būs izaicinājums. Bet mēs ar šo izaicinājumu ar prieku saskarsimies un optimistiski raugāmies uz iznākumu. Paldies! Grazie molti, dopo gli interventi degli oratori. La... Paldies! Un tagad uzklausīsim Everī kungu. Paldies! Priekšsēdētājs saka, es tā steidzos dot vārdu referentam, ka kļūdījos. Everī kungs, priekšsēdētāji citi runātāji jau ir uh, minējuši virkni svarīgu jautājumu un ko gan vēl es varētu teikt, bet uh, es piedalījos uh, Eiropas Savienības paplašināšanās sarunās no apvienotās karalistas puses. Šobrīd es eh, strādāju darba grupā un esmu ieinteresēts uh, Islandes jautājumā. Manā rīcībā esošajās piecās minūtēs es varētu skatīt Islandes iestājas jautājumu plašākā, tostarp arī vēsturiskā kontekstā, un šeit ir trīs aspekti. Uh, Pirmkārt, paplašināšanās procesa pamatā būtībā ir iestājas valstis. Iemesls, kāpēc mums ir šī paplašināšanās politika, ir virkne valstu, kas nepārtraukti klavu, klauvē pie mūsu durvīm un vēlas iestāties. Pat Eiropas Savienība nekad nav, nav lūgusi valstīm iestāties tajā, valstis pašas to ir vēlējušās, un tostarp arī Islande. Mums tas, manuprāt, nozīmē divas lietas. Un pirmkārt, mums ir tiesības sagaidīt, ka Īslanda pakļausies Eiropas Savienības pamatprincipiem, proti, ka komunitēra Eiropas Savienības mērķiem, un to starp arī uh, lauksaimniecības politikā, zivsaimniecības politikā mēs varētu uh, ieviest papildu um, pieejas specifiski Islandes problēmām, taču mēs uh, nevēlamies, lai Islanda kļūtu par izņēmumu kādā jomā. Ar izņēmumiem es domāju gadījumus, kad dažas valstis ir palikušas ārpus Schengenas zonas, taču Islanda jau ir Schengenas zonā un vēlas pievienoties eiro. Otrais aspekts ir tāds, ka Islandes politiskie spēki kas iestājušies par dalību Eiropas Savienībā, arī mm, ir tiesīgi aizsarga, aizstāvēt savas uh, intereses, un šie spēki to arī darīs. Un šiem politiskiem spēkiem ir arī jāskaidro sabiedrībai, kāpēc dalība Eiropas Savienībā ir Islandes strateģiskajās interesēs. Es personīgi ceru, ka referendumā Islandē tiks balsots pār iestāju un ka Islande nesekos Norvēģijas, piemēram, kur divreiz tika balsots par iestāju un iedzīvotāji pateica nē. Iemesls, kāpēc tā notika, bija zivsēmniecības problēma. Es vēlētos arī norādīt, ka Īslanda ievērojami atšķiras no citām kandidātu valstīm. Uh, un no citām valstīm, kas jau ir iestājas procesā, proti Rietumbalkānu valstīm un Turcijas. Tā arī atšķiras no agrākajām kandidātu valstīm, pat Ziemeļvalstīm, kas jau ir iestājušās. Īslanda ir mazākā valsts, kas jebkāda ir pieteikusies dalībai uh, Eiropas Savienībā ar 320 tūkstošiem iedzīvotāju, tā ievērojami atšķiras no Turcijas. Uh, Tā arī ir bagātākā valsts, kas jebkad ir pieteikusies dalībai Eiropas Savienībā. Pirms uh, finanšu krīzes Islandē bija augstākais IKP uz iedzīvotāju Eiropā, un tā arī ir labākā, labāk sagatavotā kandidāta valsts, kas mums jebkad ir bijusi. Tā 16 gadus ir atradusies Eiropas ekonomiskajā zonā, un šīs būtiskās atšķirības nozīmē, ka mums nopietni jāuztver uh, diferenciācijas princips, kas ir paplašināšanās politikas pamatā. Tas nozīmē, ka mēs piemērojam viens un tos pašus principus visām kandidātu valstīm, bet ņemam vērā arī specifiskos aspektus Islandes gadījumā. Piemēram, Islandei ir attiecīgā kapacitāte piemērot Eiropas Savienības tiesību aktus lauksēmniecības jomā, tā jau piemēro daļu no Eiropas akī. Tāpēc mūsu pieeja Islandē būtu pavisam atšķirīga nekā Balkānu valstu gadījumā. Es vēlētos arī norādīt, ka Islande ir atšķirīga no citām valstīm Eiropas uh, pasaules daļā, un tā ir ļoti tālu no pārējām valstīm. Tā ir paradoks valsts, ļoti jauna valsts, pēdējā Eiropas teritorija ko, kur izvēlējās apdzīvot vikingi, bet te pašā laikā tā, te ir vecākā parlamentārā asamblēja. Un eh, te ir ļoti sena literatūra. Mēs nezinām, vai Islande pateiks jā dalībai Eiropas Savienībā, bet Īslandes politiskās un ekonomiskās sekas, eh, protams, eh, atšķirtos, ja tā pateiktu, nē. Taču jāteic, ka Īslanda varētu arī izdzīvot ārpus Eiropas Savienības. Ja Īslanda tomēr pateiktu nē, eh, tas būtu ļoti būtisks aspekts Eiropas vēsturei, Eiropas uzbūvei. Es uzskatu arī, ka tas būtu pat zināmā mērā kauns, ja maza civilizēta valsts mūs noraidītu. Tāpēc, eh, nepiekāpjoties principiāli Islandei sarunās, es tomēr uzskatu, ka mums vajadzētu šīs sarunas eh, veikt eh, konstruktīvā veidā, lai iedzīvotājiem būtu iemesls pateikt jā. Grazie, da... Paldies, un tagad es došu vārdu mūsu referentiem. Paldies, prieksēdētāji kungs! Es dodu vārdu Kristianam Danam Predskungam. Vispirmām kārtām es vēlētos pateikties visiem uzaicinātājiem, viesrunātājiem, pateikties par to, ka viņi šodien ir ieradušies runāt šajā seminārā. Visu prezentācijas bija ārkārtīgi, ārkārtīgi interesants, un ne tikai interesants, bet arī liederīgs. Pie tam tās visas noderēs mana ziņojuma sagatavošanas procesā, ko gatavoju AFET komitejas vārdā. Uh, Es tātad esmu referents par Īslandu un Īslandas iestāju ES. Visticamākais, ka par šo ziņojumu Eiropas parlaments eh, plenārsēdē diskutēs februārī vai martā, un aprīlī par to tiks balsots plenārsēdē. Ar jūsu piekrišanu es tagad vēlētos nākt klajā ar vairākiem komentāriem, izteikt pārdomas un varbūt apkopot to, kas prezentācijās izskanēja, un, protams, arī daži jautājumi. Vispirmām kārtām vēlētos pateikties eh, Torholsona kungam par viņa izvēlēto pieeju Īslandes skatījumam uz Eiropas Savienību. Tas bija tāds eh, neatkarīgs skatījums uz to, kas notiek Īslandē, un mums šādu vēstu skatījumu vajag. Jo Īslandes iestāja Eiropas ekonomiskajā zonā bija solis uz priekšu, un šobrīd ir politiska partija, Īslandē, kurā pilnīgi atklāti atbalsta er Īslandes iestāja Eiropas Savienībā, un tie ir Īslandes sociāldemokrāti. Un uh, atcerēsimies iestāju, Īslandes iestāju Eiropas ekonomiskajā zonā. Tas bija Īslandē ļoti liels progress un arī Eiropas Savienībai. Domāju, ka tāpat mums vajadzētu raudzīties arī uz iestāju ES. Vēlētos pateikties arī Bailes kundzei par to, kādā veidā viņi atspoguļoja Īslandes stratēģisko pozīciju, jo šobrīd, protams, Eiropai ir ārkārtīgi svarīgi runāt, iestāties un darboties arktiskajā teritorijā. Un, eh, Gāler kungs jau pieminēja tālos ziemeļus, par to šobrīd daudz tiek runāts, un tas ir aktuāli. Vēlētos pateikties Davidam Kerī kungam par viņa ļoti interesanto runu. Jo, protams, ka ekonomiskās un finansiālās situācijas analīze ar plusiem un mīnusiem, ko Īslanda iegūs, ko tā zaudēs, un kāda būs arī simboliskie un ekonomiskie iestājas, jā vai nē, aspekti. Un tagad trīs jautājumi, ko vēlētos uzdot mūsu cienījamajam vieslektoru panelim. Vispirms Bēles kundzei. Bēls kundze, jūs pieminējāt ļoti labās Īslandes attiecības ar Krieviju. Un jūs runājat arī par Īslandes labajām attiecībām ar Ķīnu. Taču es vairāk par to Krieviju. Tā tad. Runājot par Īslandi un Krieviju, ir vietā pieminēt Grājam Everī teikto, proti kāda ir citu dalību valstu attieksme pret Krieviju. Vairums jauno dalību valstu Eiropas Savienībā iestājās ļoti saspringtu attiecību ar Krieviju periodā. Tieši viņa īpašās vēstures dēļ, taču Īslandē ir īpaša situācija, jo tās attiecības ar Krieviju ir ļoti labas. Mans jautājums, vai Krievija grib, vai tas ir Krievijas interesēs, lai Īslanda iestājas? Kāpēc uzdod šo jautājumu? Tāpēc, ka runājot par tālajiem ziemeļiem, teiksim, ko Krievija iegūst Īslandē iestājoties ES, ko Krievija iegūst tās tālo ziemeļu koncepta aspektā. Otrais jautājums Torhalsona kungam. Pavisam drīz, proti pirmdien, Īslandes parlaments balsos par jauno nolīgumu par tā saucamo Ice Save, kurā runa iet par Nīderlandes un apvienotās karalistas bankām. Tātad kāda ir iespējamie scenāriji, ja Īslandes parlaments balso par šo nolīgumu, vai sabiedriskās debatas Īslandē vairāk atspoguļos iestājas faktu vai nē? Ja šis nolīgums tiks noraidīts parlamentā, vai jūs domājat, ka sabiedriskā doma pavērsīsies pret iestāju ēs? Un visbeidzot, vēlētos uzdot jautājumu Dēvidam Kerijam. Jūs pieminējāt emocionālo un simbolisko ES iestājas aspektu. Tātad jautājums, kādā veidā Eiropas Savienības institūcijas varētu piedalīties debatēs Īslandē? Kā mēs zinām, Īslandē eksistē partijas, kuras ir pret iestājēs, e un tās izmantos ikvienu informācijas drusciņu un kripatiņu, lai pierādītu, ka, lai jau ko ES dara, tā ir vienkārši iejaukšanās Īslandes iekšējās lietās. Vai vispār ir iespējams veidot uh, atklātas pamatotas, argumentētas debatas Īslandē, jeb vai ik viens, kas Īslandē runā no ārvalstiem, tiek uzskatīts par iejaukšanos iekšējās lietās. Paldies, saka priekš uh, eh, vadītājs. Ir arī citi, kuri vēlētos izteikties, un tagad divas minūtes lūdzu, ne vairāk, godātie kolēģi. Gomeša, Kornelisena un be, visbeidzot eh, Gēls un Tanoks. Gomešas kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kungi! Paldies par ārkārtīgi interesantajām prezentācijām. Es nāku no citas Eiropas perifērijas, es nāku no Dienvidu Portugāles. Un eh, man ir zināmā mērā neskaidrības un vienlaicīgi uh, es esmu pārsteigta un vienlaicīgi patīkam pārsteigta, ka mēs runājam par Īslandes iestāju. Kāpēc pārsteigta? Es saprotu, ka tieši finanšu krīze bija tas pamudinājums, tas eh, pagrūdiens, kas īslandiešiem lika izvēlēties iestāju ES, jo viņi saprot, ka ES viņi ir vairāk tikt pasargāti. Un no otras puses esmu pārsteigta, ka patiesībā mēs, mums nepatīk, ka Eiropas Savienība nav izpildījusi savu mājas darbu šajā aspektā. Jo ir šobrīd eh, atsevišķi spēki, kur vēlas izstāties no Eiropas Savienības. Personīgi es nē, bet ir tādi, kur vēlas un Īslanda vēlas iestāties. 8. un 9. gadā es piedalījos NATO parlamentārās asamblējas konferencēs un tikos ar Īslandes diplomātiem un parlamenta deputātiem. Un es redzēju viņu rīcību un reakciju uz to, ko Eiropas Savienība, AK un Nīderlande pieprasīja no Īslandes, uzskatot, ka patiesībā Īslanda rīkojas kā savu veidu ekonomiskie teroristi par tiem lēmumiem. Un eh, es viņiem dziļi simpatizēju, man bija pilnīgi pieņemams viņu viedoklis. Protams, tā kā es esmu Portugāla, man ir īpašas saiknes ar Īslandi, jo īs, mēs ēdām ik katru mīļu dieniņu Īslandes mēncu, kā jūs ziniet, tas ir mūsu bezmaz nacionālais ēdiens, un tā tas ir bijis jau gadsimtiem. Mēs ļoti cieši sadarbojamies ar Īslandi tieši mancu zvejniecībā. Tātad es vēlētos savu secinājumu vai ieteikumu izteikt. Esiet ārkārtīgi strikti un pat parupji jūsu sarunās. Īpaši nepadodieties zibsaimniecības un lauksaimniecības jautājumos. Komisija krata galva, bet es uzskatu, ka tieši striktums šajās divās nozarēs būs labākā recepte veiksmīgai iestājai Eiropas Savienībai. Paldies! Strong Iceland advocate. Tā, tā bija tāda ļoti spēcīga atbalstoša runa. Tālāk nākamais. Paldies priekšsēdētāji, ļoti liels paldies visiem par ļoti interesantām prezentācijām. Es uzzināju daudz ko jaunu, es gribēju tikai uzdot vienu jautājumu par zivsaimniecību. Daudzi no jums pasvītroja, ka zivsaimniecība būs viens no svarīgākajiem faktoriem, varbūt pat noteicošais faktors, izskatot Islandes uzņemšanu un ir nepieciešams tomēr vienoties, eh, norunāt kaut ko ar Īslandi. Evrī kungs teica, ka nekāds izņēmums nevarētu būt piešķirts. Es gan uzskatu, ka ņemot vērā Īslandes eh, zvejas sektoru, tomēr šāds optauts maz nebūtu tik slikta ideja. Bet tad man eh, rodas jautājums, ko uzdoda komisijai un Kērī kungam ja šī atkāpe nav iespējama, tad kādas citas iespējas varētu izskatīt, kādi vēl potenciāli varianti uh, varētu uh, būt tādi, kas atstāja Islandes zivsaimniecības politiku pietiekami neskatu, lai uh, viņi varētu turpināt gūt labumu no tās. Paldies, kolēģis Fērm. Lūdzu, paldies. Es esmu aizvietotājs afetu komitejā, tomēr esmu pilntiesīgs biedras budžeta komitejā. Esmu arī ziņotājs paplašināšanas jautājumos no budžeta komitejas. Esmu arī Zviedrijas sociāldemokrāta partijas pārstāvis. Es, es, es saprotu šīs ziemeļtautu izjūtas un es atbalstu arī savu brālīgo partiju pozīciju Īslandi. Es eh, gribētu atbalstīt to, ko dzirdēju šodien. Eh, par to, ka zivsaimniecība, lauksaimniecība varētu būt problemātiskas jomas sarunām, bet mans jautājums ir varbūt nedaudz specifiskāks. Vai jau šobrīd Īslandes valdībā vai parlamentā pieņemts lēmums konkrēts lēmums, konkrēts lūgums eh, sakarā ar atkāpes pieprasīšanu, vai ir vēl kaut kāds konkrēts joms, kur jūs gribētu mm, prasīt vai nu pārējais no procesu, vai pārējais noteikums, vai kaut kāds atkāpes? Uh, Vai jūs nevarētu konkrēti pateikt, un to pašu gribētu vajadzētu arī komisijai, vai mēs jau varam tagad iepriekš paredzēt eh, šīs problēmas sarunu gaitām kaut ko konkrētāk, ne tikai zivsarniecības politika kā tāda, bet varbūt konkrētāk, kur jūs gribat atkāpes iegūt? Tānok kungs, lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Es arī gribētu jums pateikties par šo iniciatīvu, paldies eh, par, um, par šo te mm, semināru, ļoti interesantām prezentācijām. It īpaši man patika Grēmā Eivarija uzstāšanās. Es nāku no valsts, kur mums ir vēsturiski bijuši ļoti ciešas attiecības ar Īslandi. Es nāku no apvienotās karalistes, es mācījos Oksfordā medicīnu pirms daudziem gadiem. Un tad uh, Augsvardā e, mācījās arī ļoti daudz Islandes studenti, jo attiecīgi medicīniskā izglītība netika Reikjavīkā tad sniegta. Un tad mums vēl ir arī attiecība vēsture no 70. gadiem. Es arī paredzu, ka būs referendums un ka varbūt būs diezgan vienāda pārpretattiecība. Un tur būs arī līdzīga situācija kā Maltā, kas arī ir ļoti maza dalība valsts, kur arī ļoti polarizēts viedoklis bija par iestāšanos, bet tomēr kopš iestāšanās balsojuma lietas ir atrisinājušās. Es nāku no manas valsts, no manas partijas, es arī atbalstu reformas kopīgā lauksaimniecības, zivsaimniecības politika, un es ļoti ceru, ka tieši zivsaimniecības jomā E, tiks atkāpes piešķirtas. Islandē varbūt tas novedīs pie visas politikas kopīgās reformas. E, tādā gadījumā mēs varētu panākt arī zaļo gaismu nākotnes Norvēģijas uzņemšanai ja mēs eh, noņemsim šo zivsaimniecības jautājumu kā šķērsli, tad mēs varētu sagaidīt arī Norve, Norvēģijas uzņemšanas. Eh, uzņemšanu. Es eh, nāku no ECR grupas, mēs, protams, atbalstam Islandas uzņemšanu, ja viņi nobalso par, un mēs arī atbalstam Melnkalnim, kas arī ir maza valsts, kur ir grūti ar. Uh, administratīvo kapacitāti, bet jāsaka, ka Melnkalne ir pavisam cita situācija, tur tā nav kopīgās ekonomiskās zonas sastāvā. Mēs Ceram, ka problēma atrisināsies finansiālā ziņā, jo ir norunāts diezgan zemas likmes kredītdzēšanai. Es arī piekrītu jautājumā par makrās eh, zvejas intensitāti, kas ir pārāk liela, un eh, nevar saprast komisijas kategorisko paziņojumu, kur ir tiesiskais pamats. Islandes eh, mazā apjoma vaļu zveja Jūs teicāt, ka tas ir pretrunā ar mūsu kopīgo likumdošanu. Es gan saprotu, ka tā ir mūsu kopīgā pozīcija, mūsu ko, eh, kopējā zivsaimniecības komitejā. Ja mēs uzturam šo nor, moratoriju, tad tas būtu labi. Es ne, neuzskatu, ka šeit būtu kaut kāda milzīga akī. Uh, atkāpe vai milzīgs pārkāpums, jo šeit mums ir kopīgās pozīcijas, mēs parakstam to, vai mūsu kopīgās pozīcijas ir obligātas kandidātu valstīm pirms iestāšanās. Tad Preidera kungs, Adam Preidera kungs mm, runāja par daudz polāro drošības politika. Tā ir NATO valsts, te ir diezgan labi sakārtota šī jautājuma. Viņiem, viņiem ir diezgan labas attiecības ar Krieviju un Ķīnu, tas ir interesanti. Bet eh, tam nevajadzētu spēlēt milzīgu lomu šim aizsardzības jautājumam iestāšanās procesā. Labi. Vairs neviens negrib izteikties. Tādā gadījumā es došu iespēju mūsu vieslektoriem un viņi uzdos atbildēs uz jautājumiem, ko uzdeva parlamenta deputāti. Divas minūtes katram, un jūs varat savā starpā izlemt, kurš būs pirmais, kurš otrais, un kāds jautājums jūs katrs ņemsiet attiecīgi. Un kamēr jūs domājat par šo grūto jautājumu, es gribētu jums pateikt, ka Delpredas rezolūcija par Īslandi tiks skatīta izskatīti 10. februārī šajā komitejā. Mums būs tāda īsa viedokļa apmaiņa par ziņojumu. Paldies, tagad lūdzu došu padeļa dalībniekiem vārdu. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu atbildēt par jautājumu, uz jautājumu par Krieviju. Islandes pozīcija nav unikāla. Tad mm, nāk prātā Dānijas attieksme. Arī Dānija vairs nejūt Krieviju kā apdraudējumu. Un Norvēģija ir ekonomiskās zonas sastāvā, un arī viņi ir pauduši vēlēšanos ekonomiski sadarboties. Un arī Īslande sadarbosies ar Krieviju, pārdodot zīvis, un ir bijusi arī kopīgā jūras resursu pārvaldība. Tieši pirms Ziemassvētkiem Īslandē notika Ziemeļvalstu padomas. Uh, sanāksme, un tur e, arī piedalījās Krievijas pārstāvi, viņi, viņi arī nolēma piedalīties e, meklēšanas un glābšanas darbos. Krievijas e, galvenais mērķis ir panākt tādu paredzamību Eiropas ārktikas politikas jomā, to pašu ir paudus arī Dānija saistībā ar Grenlandi, līdzība ir arī ar Norvēģiju un Norvēģijas viedokļi arī tiek ņemti vērā. Tālāk mazāk taktiski, vai, Krievi, vai Islanda nav pārāk tuva Krievijai? pēc um, sabrukuma, pēc ASV spēku izvilkšanas ir bijusi vēlēšanās meklēt jaunus draugus, un um, arī Islanda lūdz, lai Krievijai aizdod naudu, tomēr tā bija tāda iluzora vēlme. E, un šķiet, ka šī vēlēšanās un saprant, ka pārāk daudz no Krievijas nav ko gaidīt, tā turpinās dominēt, un tad, kad Krievijai, es atvainojos, Islandē būs arī strateģiska aizsardzība no Eiropas Savienības puses, tad viņi vairs netieksies pēc milzīgas draudzības ar Krieviju. Eh, tālāk nākamais par ASF, par zin, zinātniekiem. Tad zinātnieki ASF. Un nākotnes par reģioniem. Eh, es nezinu, vai nākamais ASF eh, darījums tiks apstiprināts. Bet uh, likums par aizsēju e varētu tik eh, nodots arī eh, referendumu varā, kā tas ir bijis iepriekš. Un ja aizsēju e, eh, atkal noraidīs vēlētāji, tad redzēsim, kā tas būs. Pagaidām viss ir prezidenta rokās. Ja parlaments pieņem šo aizsēju e darījumu, tad prezidents parakstīs šo likumu. Un tad šis jautājums būs jau aizmirsts pēc diviem gadiem. Tālāk par Eiropas Savienību un zivsaimniecību. Īs komentārs. Šeit ir tikai viena Eiropas daļa, kas negrib iestāties Eiropas projektā. Šeit mēs runājam par Norvēģiju, Grenlandi, un Fēru salām, un vēl ir Īslande. Kāpēc negrib iestāties uzreiz Eiropas Savienībā? Tāpēc, ka zivsaimniecības problēma pastāv. Un šīm četrām valstīm un teritorijām ir, ir jādod kaut kāds signāls Eiropai, un Eiropai arī jānāk pretī zivsaimniecības jomā. Ir ļoti svarīgi atstāt Islandei iespēju pārvaldīt savu zivsaimniecību, jo līdz šim šī pārvaldība ir bijusi ļoti veiksmīga. Paldies! Tālāk nākamais, lūdzu. Paldies. Es gribētu atbildēt eh, tiem, kas uzdeva jautājums par atkāpēm, par dažādiem optautiem. Tas ir eh, principi jautājums nepiešķirt nekāds atkāpes iestāšanās sarunās. Jo tas ir politisks fakts. Ja mēs ļautu jaunām dalību valstīm iegūt visas labumus, kas izriet no dalības un, un dodam dažādas atkāpes, tad nākamais solis būs tas, ka atkal vecās dalība valsts prasīs vēl kaut ko sākot ar Britiem tā tālāk. Tas ir princips, kas ir iestāšanās sarunās. Mēs gribam izvairīties no Eiropas struktūras destabilizēšanās, bet tas nenozīmē, ka jūs um, nevarat norināt kaut kādas īpašas režīmas jūsu saimniet, kaut kādās nozerēs. Uh, Un tradicionāli šeit jau ir piemēri bijuši. Mēs piešķiram garus pārejas periods ar pārskata klauzulām, un, manuprāt, tas ir vislabākais variants tieši Islandes zivsaimniecības jautājumā. Pirms diviem gadiem Eiropas komisija nāca klejā ar zaļo grāmatu zivsaimniecības politikas jomā, un tas ir fantastisks dokuments šeit zaļajā grāmatā ir arī zivsaimniecības vīzija Eiropā dota līdz 2020. gadam. Es atļaušos īsi citēt. Tur ir rakstīts, ka zivsaimniecībā ir paredzēta ilgtermiņa stratēģija, mēs izskatām mūsu nākotnes zivsaimniecības attīstību. Un 2020. gadā kopīgā zivsaimniecības politika būs ļoti sakārtota, viegli pārvaldāma un vecie, vecās pretrunas būs dziļā, eh, dziļā pagātnē. Par Islandi. Es domāju, ka mums jāskata ir zivsaimniecības jautājums attiecīgā kontekstā, jo šeit nav tas gadījums, ka Islandes standarti būtu zemāki par mūsējiem, atsevišķos gadījumos tie tieši otrādi ir plašāki un augstāki un nav iespējams vienā dienā saskaņot šo standartu ar mūsu standartiem. Tālāk, paldies. Es gribētu vēlreiz atkārtot to, kas jau šeit izskatīja par zivsaimniecību jo šeit nav vajadzīgs šis optaut. Mums ir kopīgā lauksaimniecības politika, pagājušā gada zaļā grāmata, lauksaim, zilsaimniecības politika tiek mainīta, un arī dosies tajā virzienā, kādā darbojas jau tagad Islande. Es arī zinu, ka Islands parlaments ir publicējis dokumentu tīmekļa vietnē par to, kādas ir gaidas Islands pusē no sarunām. Es gan neesmu pārliecināts, ka šis publicējums, uh, šī publikācija joprojām ir lasām, bet es esmu dzirdējis, ka tāda ir. Runājot par Eiropas institūcijām un to ietekmi uz diskusiju, es nedomāju, ka šeit uh, šis jautājums saistīts ar ārējo spēku ietekmi. Islands valdība ir sadarbojusies ar Starptautisko valūtas fondu. Viņi ir uzņēmušies kopīgi realizēt eh, šo glābšanas programmu. Eh, mums ir kaut kādas ārējās organizācijas, ja tās strādā kopā ar Islandes spēkiem, tad šāda ārējo spēku parādīšanās neizraisa nekādas problēmas. Ārējiem spēkiem, ārējiem organizācijām ir jāparāda, ka viņi saprot Islandes eh, nostāju. Un to mēs esam atkārtojuši jau daudzas reizes šodien, un dzīvsaimniecības joma ir pati svarīgākā. Paldies! Henigan kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, ļoti īsi atbildēšu uz diviem jautājumiem. <clears throat> Pirmais jautājums. Vai mēs jau esam pieņēmuši lēmumu par konkrētām atkāpēm, ko sniegsim Islandē? Šobrīd notiek eh, likumdošanas caurskatīšana. Mūsu sarunu grupas vēl nav izstrādājušas eh, sarunu ietveru Tāpēc būtu pārāk teikt kaut ko tādu no otras puses, kā vispārīgs princips ir tas, ka mēs esam pieņēmuši to, ka atkāpes principā nav nepieciešams. Ir ja īpaši, mēs uzskatām, ka tas attiecas uz zivsaimniecību, tā kā mēs par to runājam. Un tieši šajā sektorā mēs uzskatām, ja mums būs tāda radoša pieeja un arī īpaši pasākumi, tad mēs varēsim panākt to, ko mēs vēlamies panākt, jau esošajā ietvarā. Un vēl <clears throat> par Eiropas Savienības institūcijām un par debati Islandē. Īslandes um, politika ir pietiekami sarežģīta. Un, ja notiek tāda spēcīga demokrātiska debate, ir skaidrs, ka būs noteiktas puses, kas nāks klajā dažādiem pretargumentiem. Un valdībai un administrācijai ir svarīgi panākt līdzsvarots informācijas sniegšanu sabiedrībai, lai cilvēki varētu sagatavoties pirms um, šī svarīgā lēmuma, par kur nāksies balsot pēc diviem, trim gadiem. Paldies. Konklūdila. Un uh, komisijas secinājumi. To me, uh, first on the fisheries on... Pirmkārt par zivsēmniecību, par jebkuru sadaļu. Mēs sārunājamies par akī. Tas ir konstants lielums, un Eiropas komisija ir tikai starpnieks. Dalību valstis lēmja par to, kas tām ir pieņemams un kas nē, un komisija uzrauga sarunu procesu. Taču mums ir skaidri jāsaprot, ka Paplašināšanās process nevar grozīt šo akī. Tas tiek darīts pavisam citādāk. Zivsēmniecība ir tā sadaļa, kur notiek sarunas par šo zivsēmniecības politiku tādu, kāda tā šobrīd ir. Mēs apzināmies, un arī Īslanda labi apzinās, ka šo akī varētu mainīt kaut kad nākotnē, Ja Islanda kļūs Eiropas Savienības dalību valsti, tad eh, tai piemērojamais akī būs tas, kas būs spēkā tobrīd. Un šie principi attiecas uz jebkuru sadaļu, runājot par atkāpēm, jeb optauts. Šīs atkāpes būtībā ir izmaiņas akī piemērošanā konkrētām dalību valstīm, kad tiek mazināta šī akī piemērošana. Uh, Dalību valstis ir norādījušas, ka tas nevēlas vairs eh, šīs atkāpes, ka tās neiedēras kopējā hainā. Īslande nāks klajā ar savu saruna nostāju pēc uh, eh, sādaļu izpētes, caurskatīšanas. Mēs pabeigsim šo caurskatīšanu jūlijā. Un tad Islanda nāks klajā ar savām sarunu nostādnēm, un mēs redzēsim, kādas ir tās galvenās prasības. Taču tas, ko Nikolas teica, vieš cerības, vairumu aspektu ir iespējams ietvert pašreizējākī ietvarā. Būtībā te lielā mērā runa pat ne tik ļoti par zivsaimniecības akī, bet par vides akī, par sugu saglabāšanu, komerciālā vaļu zvejniecība arī. Mm, sadaļa šajā jomā arī ir veltītas uh, eh, sugu saglabāšanai, vaļu saglabāšanai. Tad, tad būtībā arī šīs sadaļas ir uh, daļa no vides akī. Uh, Tas jau ir dokumentēts no komisijas un dalību valstu puses atzinumos progresa ziņojumos. Un uh, pavisam noteikti šajā jomā nebūs nekādu atkāpju. Paldies! Pateicos, uh, Tanaka kungs uh, vēlējās izteikt. Es eh, vēlējos eh, precizējumu attiecībā uz jūsu pieminētajām jomām, uz vaļu nozvejas eh, jautājumiem. Jūs teicāt, ka šīs sadaļas attiecas uz vīdas aizsardzību. Vaļu ķēršana nu, un uh, zvejošana no Islandes puš, puses attiecās uz vaļiem, kas nav apdraudēto sugu sarakstā. Un Islandes valdības atzinumā arī tas ir pieminēts. Uh, Dāņi gandrīz atkāpās no savas kopējās pozīcijas un ķērās pie moratorija, tāpēc es nezinu, kā ir iespējama situācija, kad dalība valstis darbojas neatkarīgi, bet mēģina savstarpēji vienoties uh, starptautiskās vaļu nozvejas komisijas priekšā. Uh, Tad e, jautājums ir, vai e, šie noteikumi ir saistoši akī noteikumu daļa, un e, kā komisija interpretē akī vaļu nozvēs jautājumos. Tātad šis var būt delikāts jautājums attiecībā uz iejaukšanos ļoti senā iedibinātā tradicionālā praksē, kas notiek mazos apmēros vaļa tiek nozvejota, bet gaļa tiek pārdota starptautiski. Tad jautājums ir, kur, ši, kur ir šīs sarkanās līnijas? Šis ir ļoti delikāts jautājums. Tā bija tā nakurūna, saka priekšsēdētājs. Paldies! Paldies, Tanaka kungs! Es domāju, ka jūs jau pareizi teicāt, kad norādījāt, ka tā ir tradicionāla prakse bet no Islandes skatu punkta raugoties vaļu nozvejas jautājums ir pieminēts akī vides sadaļā, un tas ir interesanti. Ar to nodarbojas mūsu zivsēmniecības ministrija, kas pārauga jūras resursus. Un, eh, protams, ka mums ir jānodrošina jūras resursu ilgtspējīga izmantošana. Tā ir bijusi arī mūsu nostāja sarunās ar Startotisko vaļu nozvejas uzraudzības komiteju. Bet uh, mēs joprojām veidojam sarunu nostādnes Un parlamenta atzinumā ir norāde uz faktu, ka e, šīs jautājums attiecas e, uz noteiktu sugu ilgtspējīgu e, nozveju, un pavisam noteikti tam būs jāpievēršas sarunās. Vairāk neko es, diemžēl, nevaru pateikt. Priekšsēdētājs, kolēģi, eksperti, komisār, šķiet, eh, ka man jums jāpateicas visiem. Nākamā sanāksme notiks 17. janvārī, pulksten 19. Eh, un ilgs līdz 20.